Hey, colleagues, if you could take your seat. Godātie kolēģi, gribētu lūgt visus ieņemt vietas. <laughs> We've got a fairly, big, fairly busy schedule. Mums ir ļoti pilna darba kārtība. Vispirms tātad tiksimies ar vidas aģentūras pārstāvu, pēc tam ar komisāru skundzi. Gribēju jums īsumā pastāstīt par to, par ko runājam koordinātoru sanāksmē. Koordinatori nolēmuši, ka tiks iecelt divi referententē un vēl vienam ziņojumam, viens no tautas partijas, viens no sociālistu grupas. Un šī savienojuma e, sistēma, tātad tas būs saistīts ar rūpniecības komiteju, un līdz ar to vajadzēs, protams, arī vēl jāvārda no šīs komitejas. E, nevarētu turpināt darbu. Bet nu, tāda ir mana informācija. Darba kārtības projekts ir jūsu priekšā. Cerams, ka visi ir apmierināti ar to, varam to apstiprināt. Ja tā, tad varbūt uzreiz tālāk pārējiem pie trešā darba kārtības punkta, kas ir viedokļa apmaiņa ar Džakalīnu Magleidu, kas ir izpildu direktora Eiropas vīdes aģentūrā. Un Džaklīna, Nu, varbūt jūs tad varētu nākt klajā ar ievadu vārdiem 10-15 minūtes, pēc tam būs pirmais jautājuma rauns, eh, koordinātori varēs uzdot jums jautājumu, pēc tam deput, pārējie deputāti otrajā jautājuma raundā. Un pēc tam pāriesim pie viedokļa apmaiņas ar Hedegārdas kundzi. Maglēts kundze, lūdzu, jums vārds. Thank you very much, Chairman. Lielas paldies priekšādātāju, labrīt visiem. Jūsu priekšā, protams, ir ziņojums par transportu, par vidē draudzīgāku transportu. Tas ir 2011. gada termins, tātad tā, transports eh, vidē draudzīgākā jomā kur sasaistam transportu un vidas jomu. Šī ir jau otrā reize, kad esmu jūs priekšā, un jāsaka, tas ir tiešām tāda, tā, tā ir tāda darba programma, kas turpinās, un vēlos sniegt jums tādu pārskatu par to, kas ir noticis. Uh, šai jomā. Zināmā mērā man ir labas ziņas jums. Pēdējā analīze liecina, ka transporta sektors ir virzījies uz priekšu vidas draudzīgumu jomā. Un domāju, ka šādā veidā strādājot kopā ar transporta komiteju pie komisijas darba kārtas, pie vienotas transporta telpas Eiropā, manuprāt, ir ļoti laba doma un ļoti labs veids, kā virzīties uz priekšu. Domāju, tas ir arī labs instruments, ko jūs varat apsvērt Eh, nu, un padarīt to par tādu regulāru ziņojumu. Mums lielā mērā balstīts uz 2009. gada datiem, kas daudzos gadījumos ir pēc svaigākie pieejamie dati. Nu, prezentācijā pavisam ātri pastāstīt, kāda ir pašreizē situācija, uz ko vēlamies vērties un cik tālu vēlamies iet. Par kopainu runājot, mēs vēlētos teikt tā, ka, lūk, šobrīd um, Eh, skatoties uz to, kas ir panākts, redzam progresu gan attiecībā uz enerģiju, gan trokšņu piesārņojumu un biodaudzveidīgumu. Jo šie visi jautājumi ir bijuši šādāk tiek izšķirīgi, bet tāpat laikā gribu teikt, ka vakardien uzsākam gaisa kvalitātes ziņojumu, un šeit ir pilnīgi noteikti arī sasaistas ar transporta jomu, nenoliedzam tas arī parādīsies jautājumos Emisiju līmeņš visos, visiem piesārņotājiem no transporta samazinājās 2009. gadā. Jāpaturprātā, ka tas varbūt arī saistīts ar ekonomikas krīzi. Bet tāpat laikā, protams, ir arī citi iemesli, kāpēc šis samazinājums ticis konstatēts. E, nu, diemžēl redzam, ka gaisa kvalitātes mērķu sasniegšanā mēs nevaram sasniegt vēlamo, piemēram, īpaši attiecībā uz slāpekļu dioksīdu. E, slāpekļu dioksīds Eh, protams, var novest pie elpošanas problēmām. Tas ir ļoti būtisks jautājums, un ikgadējās ierobežās rei, vērtības joprojām pārsniedz eh, noteiktos mērķus. Runājot par enerģijas patēriņu, redzam, ka enerģijas patēriņš transporta grupā no 90. gada līdz 2007. gada ir samazinājies, un laikā no 2007. līdz 2009. Eh, pieprasījums transporta jomā ir samazinājies par 4% bet, protams, ka, nu, domāju, ka šī tendence atkal pieaugs tajā brīdī, kad redzēsim, ka pēc krīzes ekonomiskā darbība atjaunosies. Troksnis joprojām ir problemātisks jautājums, un gandrīz 100 miljonu cilvēku joprojām tiek pakļauti ilgtermiņu trokšņu piesārņojumam tieši no transporta. Tā, līdzekļu puses ilgtermiņā ir virkni iemeslu, kāpēc mēs joprojām turpinam strādāt pie trokšņa jautājumu. Te runājam ne tikai par dzirdes sistēmas ietekmi, e, sakām uz dzirdi, bet ir arī cita veida ietekmes, piemēram, miega traucējumi un tā tālāk cita veselību apdraudoši faktori, kas rodas tieši trokšņa rezultātā. Turklāt zinātniskajā literatūrā lasām, ka troksnis faktiski var traucēt arī kognitīvo attīstību bērnos viņu sākotnējā dzīves posmā. Turklāt arī endokrīnā līdzsver trūks, trūkums ir saistīts ar pārliecīgu troksni un tam līdzīgi. Tāpēc domājam, ka troksnis pilnīgi noteikti kaut kas tāds, kas pelnīs mūsu ciešāku uzmanību. Transports, kā mēs vienmēr zinām, vienmēr ietekmēs bioloģisko daudzveidību, ceļi, dzelzceļi un tā tālāk. Redzam to šajās fragmentācijas kartēs, ko esam izstrādājuši. Nu, protams, esmu jau iepriekš jums teikusi, ka esam piedzīvojuši arī to, ka, piemēram, Brīseles uh, uh, teritorija kas, piemēram, tīri proporcionāli tiek pārklāta ar ceļu sagumu, arī ietekmē bioloģisko daudzvērtību. Un, protams, ka 30% no Eiropas eh, zemesvirsmas ir lielā mērā fragmentēts. Eh, no vidas puses ir ļoti agresīvi mērķi bioloģiskās daudzvērtības saglabāšana ziņā, te jāsniedz uz 2020. gadam un ļoti uzmanīgi jāsako tam, lai šīs delikātās jums, šīs jutīgās jums tiktu arī ņemtas vērā tajā brīdī, kad strādājam pie transporta tīkliem. Kurp vēlamies iet? Nu, redzam, ka uzlabojumi ir novēroti reizēm. Tas sasaistīs lūk ar e, zemo ekonomisko izaugsmu, bet ir arī tādas pozitīvas tendences, kas mūsuprāt ne, nemazināsies nākotnē. Un tāpēc mums jāturpina domāt par motivāciju. Motivācija ir ārkārtīgi svarīga šajā ziņā. E, atskatoties e, pagātnē, redzam, ka nevienmēr mums to izdevies panākt. 2011. Um, gada jūnijā, piemēram, vidējā reālā cena par bezsvina benzīnu bija par 15% augstāka nekā 80. gadā, un te redzam, ka pagājuši 30 gadi, un benzīna cenas nebūtu nerada tādu būtisku signālu, kas ļautu izvēlēties vidē draudzīgāku transportu. Mērķi ir ārkārtīgi svarīgi, vēlamies šo pozitīvo attīst, attīstību tālāk nodrošināt, un eh, augstu vērtējam to, ka šādi mērķi tiek šobrīd ierosināt arī transporta sektoram saskaņotā veidā un ņemot vērā vidas prasības ko šie mērķi panāk, respektīvi, tie, protams, dod zināmas norādes politika izstrādātājiem, un tie ļauj pēc tam tālāk eh, nodrošināt politika integrāciju. Bet, nu, kopumā runām, protams, ne tikai par mērķiem, gal galā ir jāmaina cilvēku uzvedība, attieksme, un eh, jāpaliel, jā, jāpanāk to, ka viņi saprot, kāda varētu būt vide tajā brīdī, ja šie mērķi tiktu sasniegt. Mm, gaisa piesārņotāju kontekstā runājot, redzam no gaisa kvalitātes, ka tiesība akti par emisijām nebūtu vienmēr noved uh, pie uzlabojumiem gaisa kvalitātē, jo projām ir būtiska atšķirības starp to, ko cenšamies panākt ar tiesību aktiem un to, kāda ir reālā vidas situācija Un tāpēc, e, nu, jāsaka, ir jau tā, mēs jau šīs, emis, šīs emisijas jau nenonāk pilnīgi kaut kādā e, absolūti tīrā gaisā un tad rada tālāk ietekmē. Tie nonāk jau iepriekšējā emisija kokteilī, kas ticis e, emitēts pirms tam. Tālāk par emisiju mērķiem. Cik lielā mērā tie sasniedzam? Komisija ierosināja samazināt siltumnīca efektu izrētošās gāzes. E, jūs jau zinat, e, ka par, par 60% līdz 2050. gadam, salīdzinot ar 90. gadu, 2009. gadā transporta jomies tos tostarp arī kuģniecība, eh, radīja 1 ceturto daļu no kopējām šo gāžu emisijām 27 eh, valstu Eiropā. Un eh, transporta sektors izslēdzot kuģniecību, 27% augstāks par 90. gada līmeni. Un tāpēc iesākumā mums pilnīgi noteikti vajadzētu pieprasīt būtisku emisiju samazinājumu šajā jomā. Otrām kārtām par otro mērķi runājot, tas attiec uz pasažieru transportu, tad redzam, ka pasažieru transporta pieprasījums ir pielaudzis pastāvīgi kopš 90. 95. gada. E, tāpat arī gaisa transports par 51%, bet arī automašīnu transports. Un tāpat, protams, e, ir piesātināti visi šie transporta tīkli. It's really not there. Uh, Kā, protams, ka automašīnas ir dominējošā, ir dominējošā lomā transporta e, jomā, tālāk seko autobusi, vilcieni. Bet, kā redzam, tad tomēr, lūk, joprojām šī sabiedrība balstās uz privātajām automašīnām. Tālāk par ceļu kartu runājot. 30% no ceļu transporta uh, Eh, veids eh, vairāk kā 300 km distants, un šiem autotransportam, ceļu transportam vajadzētu pāriet uz cita veida transporta veidiem, un tādējādi samazinot šo slodzi. Uh, Nu, mēs sakam, lūk, ka kravu transporta apjoms eh, tonus uz kilometru ir samazinājies kopš 2007. gada, bet arī tas varētu būt saistīts ar ekonomiskās darbības lejupslīdi. 2009. gadā ceļu transports dominēja kravu transporta jomā ar 74% un dzelzceļam bija tikai 16%, ūdensceļu transports tikai 5%, tāpēc redzam, ka lūk pārsvarā tomēr kravu tiek transportēta pa ceļiem. Uh, zemā oglekļa transporta līdzekļi, te arī ir joma, kur ir noteikti mērķi 40% saskaņā ar ceļu karti, un līdz 2050 gadiem CO2 emisijām ir vēl tālāk jāsamizinās par 40%, un varbūt pat 50%, ja tas būtu iespējams. Nu, var sakot, mūsu loma kad ierodos šeit, ir tāda, ka mēs vēlamies teikt, ka jāpliek ar nodokli arī aviācijas degviela, eh, kuģniecības degviela, tātad tas viss jāiekļauj emisiju kopējā sistēmā. Un eh, šādu lomu mēs arī turpinam eh, ieņemt un strādājam pie šiem jautājumiem. Visbeidzot, jautājums par komisijas priekšlikumu samazināt Mm, e, benzīna patēriņu automašīnās pilsētā par 50% līdz 2050. gadam e, alternatīvā degvielas automašīnu izmantošana. E, šādu automašīnu izmantošana pieaugus par 5%. Lielākoties tās ir ar sašķidrināto dabasgāzi darbināmas automašīnas. Bet jāsaka, tas ir tikai 0,02% no kopējās autoflotas, kas ir ārkārtīgi maz. Uh, pieauguši šādu, ar šādu degvielu darbinām autobusu izmantošanu kopš 2004. gada par 1%. Un, e, jāsaka, gan tomēr nav mainījusies tā kopējā proporcija autobusu kopējā flotē. Šogad pirmo reizi likām, e, likām priekšā prasības arī jaunām automašīnām attiecībā uz CO2 patēriņu Un e, jāsaka, automašīnas ir kļuvusi par pie, vienu piekdaļu efektīvākas šajā ziņā desmit gadu laikā. Jaunākus datus attiecībā uz jaunām pasažieru automašīnām e, esam saņēmuši kopā ar komisiju. Un tas, un tie liecina, ka CO2 parāda vidējo CO2 patēriņu no automašīnām, bet te jāatkārto, un tas arī minēts ziņojuma beigā, beigās, ka te runājam par testa ciklu un tad pēc tam par reālu izmantošanu. Un te ir, zināmā atšķirība, jo kas notiek fabrikās, tā ir viena lieta, un reālā situācija ir kaut kas cits. Protams, ka ir ļoti daudz dažādu informatīvu grafiku un tā tālāk. Un pēdējā ziņojuma sadaļā par to arī tiek runāts. Tātad mēs ceram, ka šādā veidā turpinot runāt arī jums par to, kas panākts, eh, eh, atceroties arī komisijas balto grāmatu, varam nonākt pie tāda konkrēta darba grafika, kur lūk varam jums pastāstīt par to, kas notiek ne tikai transporta sektorā, bet arī kādā kontekstā tas viss atrodas. Es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgi kopumā, e, gan runājot par resursu efektīvu izmantošanu, bet gan arī runājot tālāk par dažādu flagmaņu iniciatīvu un cita veida projektu izveidošanu, jo redzam, ka ir ārkārtīgi daudz mēķu, kas ir tikuši noteikti, un jautājums ir tāds, vai varam visus tos sasniegt, ja varbūt daži no tiem, piemēram, tiek kavēti, tāpēc, ka ir aktivitāte citos sektoros. Paldies priekšādātājiem, un būšu priecīgi atbildēt arī uz jautājumiem. Paldies! Labi, paldies, Maglēdz kundzei. Pirmais Groškungs, Tautas partija. Jā, paldies, priekšsarētāji. Liels paldies par eh, sniegto informāciju. Mums, protams, vajadzēs zinām laiku to visu izlasīt. Un, protams, ka vēl eh, jautājums par to arī vēlāk uzdosim, bet šobrīd man jau ir daži jautājumi attiecībā ar jūsu veiktu darbu. Pirmkārt, 300 km, ko jūs pieminējāt, ar ko komisija runā, vai jūsu rīcībā ir dati attiecībā uz transporta modālo veidu sadalījuma dalību valstīm? Otrs jautājums saistīts ar enerģijas patēriņu sadalījumā pa transporta veidiem. Vai, vai enerģija tiek eh, aprēķināta eh, tikai auto, šai transporta līdzekļu izmantošanai, vai arī tā būvē, piemēram. Trešais jautājums. Mūsu diskusija saistībā ar jūrniecības eh, politiku atšķirība arī Eiropas līmenī starp uh, ziemeļu valstīm un dienvidu valstīm Zināmā laiku jau virkne kolēģu saskarās ar eh, to, ka eh, tiek uzskatīts, eh, ka tomēr šī ir diezgan negatīva ietekme pie ostās, bet tālāk no ostām atklātā jūrā tas it kā nesot tik kaitīgi. Ceturtais jautājums e - e-mobilitāte nākamajos desmitgadēs e, komisija ļoti daudz uzsvaru liek uz elektromobilitāti. Vai jūs esat paskatījušies, no kurienes ir paredzēts šo elektroenerģiju ņemt? Vai tas tādējādi nevarētu radīt vēl negatīvu e, efektu vai rezultātu? Un visbeidzot, mans pēdējais jautājums. Uh, Jūs saistat eh, transporta līdzekli eh, un šo uzskaiti veicat uz iedzīvotāju skaitu, salīdzinot eh, autobusus, dzelzceļa transportu, transportu. Vai jūs rēķinat to kaut kā vidēji, jeb rēķināt pilnus autobusus, pilnus vilcienu sastāvus? Nu, tie bija mani jautājumi. Paldies! Eh, paldies, sociāldemokrātu vēl. Eh, Vēlēties, jā, paldies eh, par šo ievada uzrunu. Jūs savā uzrunā sacījāt, ka ņemot vērā satiksmes intensitāti attiecībā uz 2050. gadu prognozi, uh, ka visdrīzāk eh, šis eh, transportlīdzekļu skaits pieaugs. Varbūt jūs varētu informēt mūs eh, par pasākumu kopumu Baltajā grāmatā un kā ir paredzēts sasniegt šos mēģus. Kā jūs skatāties kopumā šim priekšlikumu izvērtēšanu? Kurus jūs uzskatāt par galvenajiem, kuriem būtu nepieciešama prioritāri pievērst uzmanību, ja mēs tiešām vēlamies panākt izmaiņas transporta nozarē. Baltajā grāmatā ir uzskaitīta virkne priekšlikumu, bet jūs, es domāju, apzināties, ka e, daudzas no tiem būs ļoti grūti īstenot. Ir veselas e, debates par ārējo izmaksu iestrādāšanu iekšējās izmaksās. Un e, par e, to ļoti daudz ir runāts gan transporta komiteja atsevišķi, gan Eiropas parlamentā kopumā. Varbūt jūs varētu izteikt savu viedokli par šo jautājumu. Otrs, un tas ir saistīts ar Groškungu sacīto par 300 kilometriem. Eh, tas jau kļūst svarīgi runājot par tālsatiksmes eh, ceļojumiem. Protams, ka mēs pētam tādas lietas kā trokšņu līmeni, Nu, ir svarīgi skatīties, kāda ir izaicinājuma un eh, kādi varbūt viegli sasniedzamie mērķi īstermiņā. Un tas arī tieši tā arī varbūt būtu jāskatās, eh, kuras ir tās lietas, kas varētu mums ātri dot rezultāts. Mēs ne, neskatīties tikai uz 2015. gadu, bet arī tālāk varbūt. Bet gan jau, ka ir arī vieglāk sasniedzami mērķi eh, būt, un tad tos varētu arī varbūt pieminēt Paldies, Maizneras kundze, liberāliem. Paldies! Vēlos pateikties par Maklēdas kundzes eh, skaidrojumu. Un arī man ir savas piezīmes un jautājumi. Pirmkārt jau Tā kā mums ir jāiepazīstas vēl ar šo ziņojumu, vai tur kaut kas ir minēts arī par inteliģento transporta sistēmu ietekmi uz emisijām un efektivitāti, jo tieši uh, šādās satiksmes sistēmās, jo gudrākā veidā autovadītāji tiek novirzīti pa konkrētiem eh, maršrutiem, jo efektīvāks ir degvielas patēriņš un tiek samazināt arī negadījumu skaits un samazinās emisiju apjoms. Vai ir veikti pētījumi šai jomā? Varbūt jums šeit ir iekļaut arī dati, ko jūs varat pateikt par to. Otra lieta, vēlos patur, paturpināt Groškungu eh, sacīt eh, par emisijām, ko kuģi rada Un uh, starptautiskā jūrniecības organizācija ir uzrādījusi uh, 0,1% paredzēts uh, kā izmešu apjoms, bet daudzi saka, ka tas nav īsti ne, uh, iespējams, ka tā slodze tiks pārlikt uz sauszemes transportu um, neņemos spriest pati, bet varbūt jūs varētu painformēt mūs ir ar eh, dažādām tehnoloģijām iespējams tomēr ietekmēt šos procesus. Um, katrā ziņā LIG ir viena no iespējamām eh, risinājumu variantiem. Šie 300 km robeža, par to mēs eh, jau runājām, skatot balto grāmatu, Un, bet es piekrītu Groškungam. Mums jau ir, mēs varam, protams, ideālā veidā spriest, ka jā, pēc 300 km ceļojuma eh, var pārlikt transportu tālāk eh, dzelzce, uz dzelzceļu vai eh, ūdens ceļiem tālākos ceļotājs, bet atsevišķās vietās tas nav iespējams. Ja, to, to nevar tik vispārēji visos Eiropas reģionos darīt. Un pēdējais, ko vēlējos pieminēt, uh, Eh, ļoti daudz ko var panākt ar mobili, attiecībā uz mobilitātes uzlabošanu, manuprāt, eh, aptuveni 50% eh, no autoceļiem. Tad, tad, jo arī īsu distanci mēs tomēr izmantojam bieži vien automašīnas, lai nokļūtu. Vai jūsu ziņojumā ir, ir iekļaut arī šie e-velosipēdi? Ehm, vai jums te kaut kas ir pieminēts, ehm, kāds ir jūsu viedoklis par to? Varbūt varētu šo sportisko garu eh, veicināt cilvēkiem, kas maz kustās un uzsvērt varbūt veselības iegums un, protams, samazināt emisiju apjoms. Paldies, Krāmerkungs, zaļajiem. Jā, liels paldies par šo ziņojumu. Šeit jūsu norādītās robežvērtības rada zināmas bažas un, ja. Jā, Eiropas Savienība nesasniegs eh, nospraustos mērķus, tad tas drīzāk ir saistīts ar to, ka mērķi ir pareizi, bet instrumenti nav īsti pareizi. Varbūt par finansējumu mazliet. Diemžēl ir negodīga konkurence, jo, piemēram, aviācija nemaksā pievienoto vērtības nodokli par starptautiskiem pārlidojumiem un nekāda apa, īpaša uh, nodokli par kerosīnu lietošanu un 20% e, finansējumu iet tikai uz dzelzceļu, 60% ir autoceļiem. E, tad nav jābrīnās, ka pamatā viss transports balstās uz sauszemes autoceļiem, un arī nepareizie projekti tiek finansēti. Līdzfinansējums uh, ja, lai uzbūvētu dzelzceļa posmus ar Študgārti un Ulmi. Tas ir diezgan tāds stāvs posms, kas preču pārvadāšanai nav derīgs, bet par deviņiem uh, Eh, miljardiem tiks uzbūvēta jauna, eh, jauna trase, kas arī ne, nevar tikt izmantot preču pārvadāšanai. Tātad pamat eh, plūsmas vienalga paliks uz autoceļiem. Mums ir jāpasaka, ka mēs to nevaram pieņemt un ka pašreizējais finansējums iet nepareizā virzienā. Un par trokšņu problēmu tas ir līdzīgi. 10 miljardi eiro tiek ieguldīti infrastruktūrā, bet ar 4,5 miljārdiem uh, ir iespējams eh, aprīkot eh, eh, dzelzceļa vagonus ar īpašām ierīcēm, lai mazinātu trokšņa līmeni. Līdz ar to mēs izmantojam vienkārši nepareizos instrumentus un tad brīnamies, ka nevaram sasniegt īstos mērķus. Par naudu, jā, lielie projekti, protams, ir ļoti svarīgi vai tie tiks sasniegti 2060., 70. vai 80. gadā, nu katrā ziņā tas ir ļoti tālu vēl. Par elektroautomobīļiem. No kurienes tad nāk šī elektroenerģija? Tas arī ir svarīgi, gan ražojot šo automobīlu, gan lietojot, gan pārstrādājot. Saskaņā ar manā rīcībā esošā informācija elektroautomobīls šobrīd nav īpaši labāks par parasto. Vācijas atbildīgās iestādes ir teikuši, ka jā, var samazināt par 25% E, piesārņojumie izmanto tos materiālus, kas jau ir tirgu pieejami, tā kā varbūt reāli mums vajag paskatīties. Un elektroautomobīļi jūs arī runājat par šo uh, sauszemes e, pārklājumu, var minēt, ka līdz 2020. gadam tātad tā, tā virsma, kas tiek betonēta vai pārklāta ar asfaltu, pazūda dienā 20 hektāri. Līdz ar to 117 hektāri dienā pazūd kopumā. Heidelbergā eh, vidas prognozēšanas institūts eh, ir aprēķinājis, ka 1500 eiro vidēji eh, tiek subsidēts no valdības puses ar dažādiem pasākumiem. Vai jums ir šāda veida aprēķina par visu Eiropu? Vai jūs varat pateikt, jā, tik lielā mērā no nodokļu maksātāja naudas autoražotājs saņem subsīdijas? Pēdējais punkts atšķirība starp testa ciklu un uh, faktisko pielietojumu. Mēs labi zinām, ka tur notiek šmaukšanas, bet kāda jums ir uh, rīcībā jūsu recepte, kā jūs cīnaties ar šādu situāciju? Maglēdz kundze, varbūt jūs varētu atbildēt uz šo pirmo kārtu jautājumiem. Jā, paldies. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Sākšu varbūt ar to, Tātad kombinētā atbild uz visiem jautājumiem par šo 300 km robežu, tad eh, kopumā varbūt kā, kā mērķis tas varbūt ir pamatots, bet jūs, manuprāt, ļoti precīzi norādījāt uz reģionālām atšķirībām, eh, kas to var atsevišķās vietās neļaut sasniegt. Līdz ar to viena no lietām, ko mēs arī apzināmies, ir šis telpiskais aspekts eh, attīstības aspektā tieši bioloģiskā daudzveidībā it īpaši daudz kas atšķirīgs, kā mēs zonējam šos dažādos transporta veidus. Iespējams, ka viens risinājums nedarēs tomēr visiem, līdz ar to būs nepieciešams vēl vai, vai, rūpīgāk pētīt šo lietu. Jā, mums rīcībā ir informācija pa valstīm, pa transporta veidiem. Šīs tabulas ir ziņojuma aizmugurē. Pašās beigās jūs to varat, protams, apskatīt. Eh, nu, būve nav iekļauta, tikai lietošana. Jo, jo jūs jautājat, vai tiek aprēķināta uh, eh, Um, šo enerģijas patēriņu, lai uzbūvētu automašīnas. Nē, mēs šobrīd to nerēķinam. Um, tur, protams, arī jāskatās, kas tie ir par materiāliem, gan no um, tādiem materiāliem, kas jau ir tirgu un tikuši pārstrādāti, un kāda ir enerģija vajadzīga, lai uh, izveidotu šo automobīļus. Tāpat uh, arī norakstītie automaš, automobīļi Tā kā šeit nav runa tikai un vienīgi par enerģiju kā tādu, bet par pilnu automašīnas eh, cik, dzīves ciklu. Eh, katrā ziņā darbs turpinās pie šī jautājuma, un es domāju, mēs vēlāk varēsim arī ziņot par rezultātiem. Sērs, eh, jūras, transporta līdzakļu degvielas, degvielā. Jā, nu, šeit mums ir no vides perspektīvas jāceļ tā augsme. Mēs eh, it kā kontrolējam vairāk vai mazāk šos procesus, bet eh, sērs, diemžēl, joprojām vēl ietekmēja ievērojam atsevišķu ekosistēmas. Un mēs varam redzēt, ka sēra dioksīds un pakļaušanas sēra dioksīda ietekmei pilsētu teritorijās ir ļoti eh, ietekmīga sadarb... šai kopējā saiknē ar vairākiem prekursoriem. Eh, tomēr ir zināmas sekas, un mēs nevaram vienkārši atķeksēt šeit tabulā ailīti un pateikt, viss ir izdarīts. Protams, ka ir eh, jārēķina izmaksas, tā skaitā iz, eh, radītie zaudējumi, jo mēs nevaram atļauties neturpināt cīņu. Un tas ir īpaši svarīgi šeit Eiropas ziemeļos, uh, Eh, kur iedzīvotājiem atsevišķās teritorijās īpaši bažas ir. Bet eh, tas ir saistīts ar vakardien publicēto gaisa kvalitātes eh, ziņojumu, un tas būtu jālas kopā ar jums šobrīd pieejamo transportu ziņojumu. Tad, kur tiks ņemt elektroenerģija e-mobilitātei? Nu, labs jautājums. Es teiktu, ka tā šobrīd ir tāda vēl neatrisināta lieta prognozējot procentuāli nākotnē un ka visdrīzāk eh, dalību valsts sasniegs nospraustos mēģis attiecībā uz atjaunojumiem energoresursiem, es domāju, tad būs iespējams katrā dalību valstī nodrošināt nepieciešamo e-mobilitātes uh, jautājumu pilsētās. Jautājums varbūt paliks aktuāls, ko darīt ar tālsatiksmes pārbraucieniem, bet es domāju, pilsēta ietvaros, pilsēta teritorijās varētu būt pietiekami uh, iespējams nodrošināt šo infrastruktūru. Varbūt nepietiekam ātri, bet nu, tas jau saistīts varbūt ar finansējumu jautājumu un nodokļiem. Par subsīdijām mēs jau vairāk esam skatījušies tieši eh, saistībā ar enerģētiku perspektīvu. Uh, un e, pētīju šo lietu visā transporta e, nozarē. Mēs uzsāksim, cerams, vēl vienu skatījumu uz subsīdijām. Mēs varbūt vēlētos viņus saukt par vidē kaitīgām subsīdijām, bet, nu, tas skatāmies šo saistības ar enerģijas izmantošanu un transporta nozari. Vai tā ir daļa no energoefektivitātes ceļa kārtas, un tas jāskatās ir uz to vēl, bet eh, katrā ziņā tas ir svarīgi virzoties uz resursu eh, taupošu ekonomiku vai tas novedīs pie fiskālās reformas, kas iekļaus arī izmaiņas nodokļu sistēmā, nu tas lielā mērā atkarīgs būs no dalību valstu atbildīgajiem iestādēm. Bet, eh, lai sniegt jums ieskatu, šobrīd ar vairākām dalību valstīm veicām pārunas par to, eh, kā šīs valstis varētu pārcelt Eh, šo nodokļu slogu no darba spēka uz resursiem, un enerģētika un energoresursi varētu būt viens no šiem aspektiem, kas varētu nest lielu daļu no nodokļu sloga. Eh, jā, šī diskusija ir diezgan dinamiska, bet es domāju, ka tie no jums, kas ir informēti no iesaistītējiem valstīm, jūs zinat, ka vajadzēs agrāk vai vēlāk skatīt šo nodokļu bāzi, jo nu, demogrāfija mūs spiež to darīt. Mazāk cilvēku strādā, vairāk cilvēku saņem pensiju, un daudzās valstīs e, šis jautājums kļūst arvien aktuālāks, tīpaši finanšu ministru dienas kārtībā. Nav runa tikai par transportu kā tādu, bet kā, par to, kā mēs dalībvalstīs piesaistam finansējumu vispār. Uh, Ja e, ziņojumā pa mobilitāti ir sadalījums pa valstīm šī situācija aprakstīta, tas aptver praktiski visu Eiropu. Jā, mans minētie skaitļi ir vidējie, īpaši neviena valsts neizlec no kopējā grafika. Un e, mūsu aprēķini par nākotni balstās uz pilnu kapacitāti, bet man, eh, man eksperts māja, ka nē. Jā, nu mēs nerēķinām tātad pilnus transporta līdzekļus attiecībā uz autobusiem, dzelzceļiem, bet eh, cik lielu noslodzi mēs rēķinām savos aprēķinos, es jums šobrīd nevaru pateikt. Praktisko uh, pasākumu kopums eh, komisijas baltajā grāmatā. Nu, tas lielā mērā saskan ar to, ko mēs klimata un enerģetikas paketē darījām. Ir ļoti daudz pasākumu, kas potenciāli iet vienā virzienā. Viena no lietām, eh, ko mēs ierosinām, no mūsu perspektīvas, ir paskatīties, eh, cik reālistisks vispār ir viss pasākumu īstenošana un vai galu galā tas radīs iniciatīvu veikt ieguldījumus konkrēti mēģi sasniegšanai. Un es domāju, ka mums ir jāuzņemās atbildība par šo vidus eh, rezultātu sasniegšanu. Tad 2012. gadā mēs plānojam skatīt šo kopumu visiem pasākumiem, kas šobrīd ir apstiprināti, vai tas nāk no enerģētikas jomas, transporta, vides, lauksaimniecības. Eh, paskatīties, kā tas viss iet kopā. Un vai eh, varbūt ir kādas jomas, kurās varbūt netiek gūts nepieciešamais rezultāts bet es domāju, ka nākamā gada laikā mēs varēsim jau daudz precīzāk spriest, kā tas izsiet kopā. Trokšņi. Jā, jums taisnība. Ir iespējama īstermiņa ieguvuma, un ja man šobrīd uzreiz prasītu, uz ko koncentrēties, un es atkal atgriezīšos pie testa cikla, manuprāt, tad trokšņi, trokšņi piesārņojums, tas ir viens no tādām tiešām visaptarošām problēmām. Mēs visi esam pakļauti troksnim. 100 miljoni Eiropā ir pakļauti uh, trokšņiem, kas pārsniedz e, vērtības, kas noteikts uh, vadlīnijās, bet uh, zema līmeņa trokšņa piesārņojums turpinās nepārtraukti. Ko tur var darīt? Vai ar zonēšanas izmaiņām, vai pilsētu plānošanas e, politikas maiņām? Nu, tur jāskatās, jo skaidrs, ka šī problēma ir jārisina, un tā skar cilvēks jau diezgan jūtam. Tādējādi, protams, atgriežos pie tā, vai mēs ņemam vērā šīs inteliģentās e, idejas attiecībā uz transportu plānošanu, Jā, bet eh, jautājums, cik lielā mērā mēs varam kaut ko mainīt. Eh, pilsētas ir, manuprāt, Barcelona un Sevilja ir eh, vienīgās lielās pilsētas, kas tik tiešām uh, praktiski mēģina īstenot šādu sistēmu šobrīd. Tad par testa ciklu ziņojuma pēdējā nodaļā tur ir kopsavilkuma tabula kurā atkal tiek skatīta šī atšķirība starp e, izmešiem testa cikla ietvaros un, un faktiskajā lietošanā. Ja tur ir minēts 100 grami, tad nozīmē, ka e, faktiskajā lietošanā tas būs 140 grami. Nu, Tas, protams, ir e, rada vilšanos, bet jāskatās, protams, arī kāda ir faktiskais rezultāts salīdzinājumā ar teorētisko, kas laboratorijās iegūts, un tas um, autobāzē ir ļoti svarīgi. par zemes izmantošanu kopumā, tā vispārīgāk runājot, neatkarīgi no tā, vai mums ir iespējams eh, prognozēt šobrīd eh, autotransporta sam, eh, samazinājumu. Tad katrā ziņā mēs jau šobrīd redzam, cik lielā mērā tas ietekmē Eiropas vidi kopumā, absorbējot piesārņojumu vietas, augsnē, zemē, lauksainiecībā un transporta infrastruktūra eh, paplašinoties rada zināmas bažas un, un ir veikta arī problēma zonu analīze. Eh, katrā ziņā tā norāda uz to, ka mums nevajadzētu turpināt eh, šīs zemes virsmas pārklāt cietējiem segumiem. Katrā ziņā, ņemot vērā klimatu pārmaiņas un ekstrēmas notikumus, nu, mūsu cilvēku cilvēku kā izdzīvošana arī zināmā mērā ir apdraudēta. Paldies, Kūnkungs! Liels paldies, priekšsēdētāji! Arī jums eh, liels paldies par ļoti interesanto ziņojumu. 2020. gada stratēģijā un arī Baltajā grāmatā par eh, mobilitāti nākotnē Komisija nāk klajā ar diezgan precīziem un konkrētiem priekšlikumiem, it īpaši attiecībā uz enerģētikas eh, modifikācijām. Arī šie 300 km robeža, tā ir zināma zinām, lomu tai, bet vai tas var tikt realizēts? Es domāju, šobrīd mēs to nespējam īsti prognozēt. Bet, manuprāt, ir svarīgi, ka mēs visas aktivitātes, kas jau šobrīd tiek īstenotas, attiecībā uz CO2 izmešu samazinājumu, it īpaši transporta jomā. Šie pasākumi būtu jākoordinē. Mums ir direktīva attiecībā uz CO2 izmešu apjomu, ko uh, rāda mazie transporta līdzekļi kur 135 eh, gramu līdz 2020. gadam, jā, mēs runājam par eiro, eiro kā 3 un arī 4, kur eh, tiks uh, radīt jaunu veidu dzinēju. Un to visu nepieciešams ir savstarpēji koordinēt, un izšķirošais jautājums tad jau ir tāds, ka mums ir nepieciešama pilnīgi skaidra statistika par atsevišķiem transporta veidiem, cik uh, konkrēti enerģijas uz tonu pret kilometru vai tonu uz jūras jūdzi tiek faktiski tērēts. Uh, pēdējos gados mēs redzam šo pozitīvo attīstību pareizajā virzienā, bet tas pats mums nepieciešams arī uz pasažieru pārvadājumiem. Un uh, tad mums būs pietiekams pamats, uh, uz kura tad mēs varam tālāk rīkoties. Un, jā, jū, jūras transportā mums tad ir augstāks enerģētikas patēriņš par, teiksim, 27%, bet mums, mēs taču cenšamies no sauszemes autoceļiem uz uh, jūras ceļiem pārlikt. Un, tieši Eiropā, tad varbūt tāda pareiza stratēģija, bet, eh, lai mēs to varētu pateikt, mums ir nepieciešama precīza analīze. Un Maisners kundze un Grošs kungs jau to pieminēja. Cik tālu mēs tad vēlamies eh, šīs jūras eh, transporta līdzekļa degvielu attīrīt attiecībā uz sēru saturu? Ja mēs runājam par 0,1%, koncentrējamies, tad tā, jā, ir kvalitāte, bet vai mēs tad pārējām eh, šo satiks, pārliekam šo satiksmes intensitāti uz sauszemes eh, transporta līdzekļu, un tad būs 0,5, eh, bet tad izmantojam tā saucamos skrabers, un tad viss tiek izlabots, vai rīkojamies kā savādāk. Tie ir ļoti svarīgi jautājumi, un tieši fosīlē kurināmie nu, tur mums ir nepieciešama tehniskie jauninājumi, nepieciešama attīstība, izstrāde, Un e, tur ir jāsastrādājas domājot gan par ekonomiku, gan par vidi. Paldies! Paldies, Duran kundze! Jā, paldies priekšsēdētājiem! Paldies jums par šiem skaidriem, kas mums pastāst par situāciju. Bet jūsos klausoties un klausoties arī diskusijā, es gribētu konstatēt, ka jūs, es, mēs visi šai zālē esam pilnīgi šizofrēniķi. Jo no vienas puses, lūk, mēs eh, cenšamies domāt par to, kādus pasākumus īstenot, ko darīt, lai optimizētu pieprasījumu, un tajā pašā laikā mēs strādājam arī pie piedāvājumu, un strādājot pie piedāvājumu, mēs pilnīgi izmetam gaisā kaut kāda veida piedāvājumus. Lūk, ir visi šie projekti. Uh, Eh, transporta jomā. Mēs vēlamies atrisināt visus sastrēgumu punktus. Un priekš tām būs vajadzīga papildus transporta līdzekļi, papildus transporta apjoms. Jūs runājat, lūk, ārējās izmaksas vajadzīgs internalizēt. Un es domāju, ka tīri fiskāli mēs atbalstam daudz kur šādu veidu transporta līdzekļus, piemēram, avio, avio nozaru un tam līdzīgi tā netiek aplikt ar nodokļiem un tam līdzīgi. Nu, to mēs, eh, es pati biju transporta ministra kādreiz un ļoti labi zinu, ka realitāte, protams, pieprasa mums rīkoties kaut kādā vienā veidā un ir jānonāk pie kompromisa, bet šeit jāsaka, tiešām mēs esam pilnīgi šizofrēniķi. Mēs daram, domājam, ka mēs gribam darīt kaut ko vienu, bet faktiski izdarām kaut ko pilnīgi citi. Citu mums vajadzētu tā tad runāt par šo teritorijas neapbūvēšanu, par ē, e, transporta līdzekļiem un tam līdzīgi. Mm Es varbūt esmu gandrīz vienīgā, kas šeit ierodas darbā ar riteni, bet tie, protams, ir svarīgi un steidzam pasākumi, bet kopumā vajadzētu šo modeli mainīt vispār. Vajadzētu mainīt šo ražošanas modeli, patēriņa modeli. Un ne tikai, lūk, mainīt kaut kādu veidu piedāvājumu un mēģināt labāk atrasināt visu ar cenu jautājumiem. Transports ir jāpadara par politisku jautājumu, nevis par tehniski raksturu, tehniski risinām jautājumu. Un tāpēc domāju, ka šai ziņā mums vēl jānāk klajā ar priekšlikumiem arī attiecībā uz pieprasījumu, tieši tā kā jūs teicāt. Vai runājot par patēriņu, jūs grasaties nākt klajā ar priekšlikumiem un kāda tie varētu būt, kāda rīcība varētu tikt īstenot, nu, protams, vidē draudzīgos, eh, draudzīgā kontekstā, nu, piemēram, lūk, teritorijas pārvaldošana, ietaupīšanas jautājumi tā lai mēs nonāktu pie attiecīgi ražošanas un patēriņa modeļa, kas tad vai nu radītu vai neradītu vairāk transporta. Thank you. Paldies. Es arī pats vēlētos uzdot pāris jautājumus, un uh, pirmais, ko vēlos teikt, ir ka starp transporta operatoriem un lietotājiem ir pareizi nepareizi izveidojis zināms jēdziens par to, ka transports un vide šajās attiecībās transports vienmēr ir sliktais, to vienmēr vaino visās problēmās. Un es aizdomājos par to, ka, kā mēs varētu paiet nos no šāda uzskata. Es skatos jūsu ziņojumu 43. lapsē, daži no deputātiem noteikti būtu ļoti ieinteresēti, ka šajā rinkopā jūs atsaucoties uz iepriekšējo desmitgadi par to, ka dzelzceļš tiek izmantots vairāk par 40% un ka konkurētspēja dzelzceļa jomā ir veicināta atvarot dzelzceļu tirgu, un es skatos saviem kolēģiem un domāju, vai mēs esam kaut ko palaiduši garām, jo mēs neesam pārliecināt par to, ka Eiropas dzelzceļa tirgus būtu aptvērts. Patiesībā mēs eh, visi šeit ļoti iekārsuši daudzas stundas runājam par to, ka dzelzceļiem jādara vairāk, lai atbrīvotu šo tirgu. Tā kā es īsti nevaru piekrist šajā punktā veiktajai analīzei. Un tālāk šajā patā punktā jūs minat 25% atvilcienu ir atvilcieni, bet tas nozīmē, ka 75% ir tradicionālais dzelzceļa transports, un jūs zinat, arī manā valstī lielākā daļa no tā nav elektrificētais dīzeļ, elektrificētais dzelzceļa tīkls, tie ir ar dīzela darbināmas lokomotīvas, un tas rada ļoti liels problēmas mūsu dzelzceļa tīklos. Uh, un tādēļ sagatavojot šos ziņojumus, vai jūs pat tiešām skatāties, kas notiek dzīvē, un ko cilvēki patiesībā vēlas darīt. Un tas ir tāds būtisks jautājums, kas man ir jāuzdod. Un jautājums ir, vai jūs varat izglābt planētu, nemazinot mobilitāti, jo Baltajā grāmatā komisija pilnīgi skaidri pirmoreiz pateica, mēs nevēlamies mazināt mobilitāti. Un, protams, tad uh, viens otrs cilvēks sāk aizdomāties. Un tas, manuprāt, ir pats galvenais jautājums, ir tīpaši, ja domājam par transporta lietotājiem, par cilvēkiem, kas brauc ar mašīnām 300 metrus, lai aizvestu bērnus uz skolu, jo, kā mēs zinām, varmāks jau slēpjas uz katra stūra. Un vai mēs varam izglābt planētu, nemazinot mobilitāti? Tāds ir šis jautājums. Un par fiskāliem jautājumiem, zinu, ka Maiklus un Izabela un Maikls jau gadiem ir runājis par aviācijas jautājumiem un par nodokļiem aviācijas degvielai. Es nezinu, vai jūsu organizācija to atbalsta vai ne. Vēlētos uh, uzzināt, kāds ir jūsu viedoklis par nodokļu uzlikšanu aviācijas degvielai. Jūs jau zinat no emisiju tirnicības schēmas. Mēs esam šeit priekšpulkā un tas mums maksā milzu naudu un neviens mums īsti neseko. Un tālāk par šīm fiskālajām reformām. Uh, Tas, ko jūs teicāt par salīdzinājumā izmaksām benzīnam, vai jūs uzskatat, domājat par fiskālajām reformām, ka ir nepieciešams uzlikt nodokli tradicionālajiem degvielas veidiem? Vai mēs iegūstam vairāk? Zinu, ka cilvēks teiks, ne, visi ir ļoti dārgi, bet patiesībā rādās, ka uh, šī cena nav tik ļoti mainījusies. Un vai jūs eh, domājat, ka jūs gūsiet atbalstu šādam jēdzienam par to, ka mums vajadzētu nodrošināt, eh, atlikt malā nodokļu ieņēmumus no transporta nodokļiem un tad tos izmantot, lai izveidot ilgspējīgu transporta sistēmu. Un daudzi transporta ministri, ar ko es esmu tiecies, ticies, ir viņi to visu atbalstījuši, bet tad viņi kļūst pēkšņi par finanšu ministriem un pilnīgi šādas idejas atmet. Tas ir viens no svarīgajiem jautājumiem, kas ir jāuzdod. Ja vēlamies pārliecināt mūsu iedzīvotājus, un Maikls un Izabela par to jau runā gadiem, bet ja mēs centīsimies pārliecināt cilvēku uz ielu, kas to, ka ir nepieciešama ilgspējīga transporta sistēma, sakot, ka cilvēki tomēr Eh, varēs lidot arī brīvdienās, varēs izmantot savu eh, mašīnu. Jā, paldies, sākšu ar šo šizofrēnijas eh, jautājumu. Un tas, ko mēs redzam ne tikai transportā, bet arī ūdens apgādē un saistībā ar citiem resursiem, ir pieprasījumu piedāvājumu jautājumi, kas ir ļoti cieši saistīti ar sabiedrības attieksmi. Pārvaldīt šos jautājumus, izmantojot tirgu, kur nav apziņas, ka ir ļoti rats, resursi ir ļoti grūti, jo patiesībā mēs šeit neskatām retu resursu. Mums ir ļoti daudz um, automašīnu, un mēs palielinām piedāvājumu, un tādēļ nav brīnums, ka patērētāji nejūt šos signālus. Un viņi šķiet, ka viņus soda, ka reizē mēs šos labās izvēles uh, padaram tik dārgas, un tādēļ tās ir mēķis fiskālajām reformām, izmantojot dažādus mehānismus, vai nu nodokļus, vai kādus stimulus, ir jāatbalsta tā vienkāršā ideja, ka cilvēki ir jātalgo par labas lietas izmantošanu. Šeit es domāju par mobilitātes iespējām, kādas ir uh, mums pieejamas šodien manuprāt, tas, ko cilvēki ir cenšies panākt jau agrāk ir cietuši ekonomiskās lejupslīdes dēļ, un viņu iespēja doties, piemēram, garās brīvdienās jau ir mazinājusies. Un tādēļ jāstāsta, ko mēs domājam, sakot mobilitāti 21. gadsimtā. Mums ir jādomā tādā eh, padziļinātākā līmenī Un pēc finansējuma nākamais, par ko cilvēki domā, ir veselība, un veselīga vide ir ļoti labs arguments mūsu pusē. Es neteiktu, ka vide un transports ir lieli ienaidnieki. Mums ir ļoti labi argumenti par to, lai veicinātu tīro transportu, vai no nu e-mobilitāti, vai e, saprātīgu pilsētu vidas plānošanu, un tās ir ļoti būtīgas būtisks izvēles, un to nevar noteikt tikai ar politikas veidošanu, tas ir arī jāpieprasa iedzīvotājiem, tādēļ ir jāskaidro, kādas ir sekas izmantojot patreizējo transporta sistēmu un uh, transporta sadalījumu, ne tikai par enerģētikas resursu izmantošanas statistiku ir jārunā, uh, tas, ko mēs redzam, motivējot eh, iedzīvotājus, ka viņus interesē, vai tas man nāks par labu, vai tas man palīdzēs dzīvot veselīgi, un vai es varu to atļauties. Un mobilitātei ir ļoti daudz šādu līmeņu, un eh, jautājums par cenu, cenu ir tāds pats, kā runājot par ūdens apgādi. Molta, mobilitāte ir teju vai pamatiesība, jo cilvēkiem ir tiesības pārvietoties, bet ir šāds puse mobilitātei, vai jūs varat to atļauties par to samaksāt. Un tādēļ ir ļoti skaidri jārunā, ko mēs domājam, pa, eh, runājot par mobilitāti, kā mēs to skatām eh, pilsētās un kā vislabāk to pilsētu vidē nodrošināt. Un šeit eh, ļoti liela loma ir plānošanai, ne tikai reģionālā līmenī, bet arī runājot ar pilsētām un nosakot pamatstandārtus pilsētās. Un tādēļ es eh, aicinu palīdzēt mums izveidot standartus pilsētvidēs un iegūt statistiku par to, kur 70% eh, no visiem iedzīvotājiem šobrīd dzīvo. Un tad mēs atkal atgriežamies pie vides apstākļiem, pie mm, trokšņa līmeņa, gaisa kvalitātes. Un, lai gan tā nav tāda būtiska izmaiņa, bet tas ir ļoti svarīgs uh, arguments mūsu diskusijās un jāstāsta, kur mēs vislabāk varam kopā strādāt, un manuprāt, tas ir tieši pilsētās un tālsatiksmes transportā, tas ir atkarīgs no reģioniem, kā jau teicu, un mums ir jāstāsta to, kāds ir visefektīvākais veids, lai pārvietot uh, preces, vai mēs izmantojam ūdensceļus, dzelzceļu vai sauzemes transportu. Uh, nu, ir jāstāsta, kas jau ir izveidots un ko mēs varam pielāgot Un atkal atgriežoties pie fiskālo reformu jautājumu valstīs. Ja cilvēki redzēs, ka viņi maksā par kaut ko, ko viņi pēc tam redzēs atgriežamies pozitīvā formā, tad tas būs ļoti labs signāls. Bet eh, arī, piemēram, enerģētikas un ūdens apgādes industrijā var redzēt, ka infrastruktūras kvalitāte ar vien samazinās un ir jāuzlabo, un tādēļ ir ļoti labs arguments strādāt kopā, lai nospraustu prioritātes uh, par to, kur infrastruktūra ir svarīgākā un kurai ir jāšķir, piešķir visvairāk līdzekļu. Tas uh, pirms 20. gads ir tikai pēc deviņiem gadiem. Tas pat uh, nav pietiekami daudz laika, lai uzceltu kārtīgu ceļu. Šis, eh, šie jautājumi jau ir jārisina šobrīd, un tādēļ mums ir jānodrošina analīze, kā šie mēķi sanāk kopā un kā mēs tos varam uh, izskaidrot sabiedrībai, parādot, ka ir nozīmīgs prioritātes, kas jānosprauž veicot fiskālās reformas. Un, kā jau es teicu, es vēlos skatīties arī ar, uz citām industrijām, ar ko mēs strādājam, un ar cenu vien nepietiek jāskatās arī uz citiem signāliem, kas ir jāpastiprina. Paldies Magleidas kundzei par to, ka iepazīstinājāt ar savu ziņojumu un atbildējāt uz uzdotajiem jautājumiem, reaģējāt uz izteiktajiem komentāriem, un varbūt eh, deputāti varētu izrādīt savu uh, pateicību ierastajā veidā. Uh, strict... Paldies, un man bija dots instrukcijas, ka man jālaiž Maglaids kundz, lai viņus paspētu uz vilcienu, un man šķiet tas man ir izdevies, un tādēļ vēlreiz paldies Maglaids kundzei. Paldies. Paldies, kolēģi. Vai komisārs kundze ir ieradusies? vēl ne, tad um, piecu minūšu pārtraukums, un tad, kad Hedegārds kundze ieradīsies, mēs uzreiz sāksim diskusijas. Godātāji kolēģi, atsāksim sanāksmi un mūsu vidū sveiksim komisāru Hedegārdas kundzi. Viņa ir komisāra, kas atbildīga par klimata rīcības jautājumiem. Mums ir apmēram stunda laika, komisārs kundze. Varbūt došu jums vārdu sākumā, jūs ievedu vārdiem, apmēram desmit minūtes. Un tad pēc tam, protams, noteikti deputātiem būs interesanti jautājumi ko jums uzdotu. Komisāri, paldies, ka ieradāties. Lūdzu, jums vārds paldies, priekšādātāji. Un priecājos, ka mums ir bijis iespēja iznot divpusējais dialogs jau pirms tam. Tāpat ir man bijis iespēja arī daudziem deputātiem šai komitejā jau tikties, bet man jāsaka, nav bijis vēl iespējas tikties ar jums kā komiteja kopumā. Tāpēc pateicos par šo iespēju. Protams, ka ir ārkārtīgi svarīgi, tī ir manā atbildības jomā. Uh, Eh, domāt par to, ko daram transporta jomā, jo transports, protams, ir otrais eh, piesā, lielākais piesārņojuma avots, siltumnīca efekta izraidzošo gāzu avots Eiropas Savienībā un ir atbildīgi apmēram par vienu ceturto daļu no visām emisijām. Ceļus transports ir galvenais emisija avots, apmēram 70% rada kopumā no transporta emisijām. Jūs jau droši vien zināt, ka komisijas ceļu kartē konkurētspējīgai zema, zema izmešu ekonomikai e, tiek paredzēts, ka šo emis, e, siltumnīca efektu izvērsošo gāzu emisijas samazinās citos, citās jomās, bet transporta jomā jāsaka, šīs emisijas ir palielināšās, redzam, ka tas ir pastāvīgs pieaugums. Un šajā sektorā tāpēc pilnīgi noteikti uh, Nevaram pieļaut to, ka situācija turpinās tieši tāpat kā šobrīd. Ir vajadzīgi samazinājumi visās transporta sektora jomās, ja mēs kā Eiropas Savienība vēlamies sasniegt mērķus, par ko esam vienojušies attiecībā uz CO2 samazinājumu. Samazinot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas transportā ir viena no būtiskākajiem elementiem kopējā klimata stratēģijā. Un tāpēc man jāsaka ļoti atzinīgi vērtē transporta komitejas vēlmi būt ambiciozai, samazinot emisijas transporta jomā ņemot vērā e, tās apsvērums, kas tika izteikti par komisijas balto grāmatu. Baltajā grāmatā esam iekļāvuši jau pašreizējiem e, klimatu enerģētikas pakotnes mērķiem indikatīvus citus mērķus. Uh, kas būs tu, e, attiec uz 2020, 30 un 40 gadu. Īpaši attiecībā uz samazinājumu siltumnīca efektu izraisošajās gazēs 30% līmenī salīdzinām ar 2008. gada, 8. gadu līdz 30. gadam. Nu, tas ir lielāks samazinājums, mazāks samazinājums nekā samazinājums citos sektoros, bet tas nāk kā e, sekas faktam, ka, protams, ka šajā jomā būs. E, īstermiņā grūti gūt atdevi no visām investīcijām šādā jomā, un tāpēc realistiski būtu to gūt tikai līdz 2030. gadam. Protams, mēs atzinīgi vērtējam arī Eiropas parlamentu vēl šo mērķi apstiprināt kopā ar mīnus 60% līdz 2050. gadam, salīdzinājumā ar 90. E, gada skaitļiem, un analīze liecina, ka tas ir izmaksu efektīvs, e, rentabls risinājums. E, citiem sektoriem tas ir citādāk, bet šeit tas ir tāds efektīvs, rentabls risinājums. Ļaujiet man pievērsties tam, ko mēs varētu darīt arī īstermiņā. Gribu uzsvērt trīs konkrētus ar eh, transportu saistītas politikas iniciatīvas, kas eh, pie kā šobrīd strādājam. Pirmām kārtām pāris vārdos par kuģniecību emisiju. Pieaugums siltumnīca efekta izraisošajās gāzēs kuģniecības sektorā uh, apdraud Eiropas Savienības mērķus emisiju samazināšanā. Laikā no 90. gada līdz 2007. gadam Eiropas Savienībā kopumā ir bijis samazinājums emisijās par 380 miljoniem uh, tonu uz CO2, bet pieaugums emisijās kuģniecībā savukārt ir bijis 400 miljonu tonnas. Nu, un tad nu jūs redzat, ka šis pieaugums, zināmā mērā, izlīdzvaro to samazinājumu, ko mums ir izdevies gūt. Šāda veida tendence pilnīgi noteikti nebūs ilg ilgspējīga, jo jāsamazina emisijas visās jomās un jās, jāsaglabā tās ETS direktīvā noteiktajos līmeņos. Saskaņā ar e, Starptautiskās viņniecības organizācijas teikto. E, īstenojot tehniskos pasākumus emisiju samazināšanām, varētu nonākt pie ikgadēja degvielu ietaup, izmaksu ietaupījumu līdz 2010. gadam no 46 līdz pat 125 miljārdiem dolāru. Un jāsaka, tas ir ļoti svarīgs arguments kuģniecības sektoram. Tātad to var pilnīgi noteikti panākt ar energoefektivitātes pasākumiem. Transporta komisārs Kalas kungs un arī es pati šo pirmdienu jau trešo reizi tikāmies ar ieinteresētajām pusēm, pārstāvi no kuģniecības sektora, un jūs jau zinat, ka Eiropas parlaments, eh, jūs pieprasījāt, eh, kom, vaicājāt komisijai, kāpēc nav progresas, kāpēc nav risinājums par Jūs teicāt, lūk, ja nebūs progresa starptautiskā jomā, tad eh, jūs nāksiet atkal klajā ar jautājumu par to, ko Eiropai darīt tālāk. Bija mums trīs ļoti interesas sanāksmes ar augstu līmeņu interesētām pusēm no kuģniecības jomas, kas pārstāvēja dažādu šī sektora fragmentus, dažāda veida um, jomas, un tika konstatēts, ka tirgu ir kaut kur kaut kāda kļūme, respektīvi, ka līdzekļi tiek saņemti, bet netiek darīts nekas, lai šie līdzekļi tiktu, uh, nu, attiec atbilstīgi izmantoti. Un tāpēc mēs pilnīgi nopietni šobrīd apsveram iespēju. Uh, attiecībā šos eh, rīkoties šajā sektorā, padarot darbu kārtību daudz ambiciozāku. Bet, nu, protams, ka tas būs, priekš tā būs vajadzīgs nākamais gads, mums komisijai jāveic ietekmes novērtējums, jāizceno diskusijas, un tad mēs varēsim likt mums priekšā idejas par to, kāda varētu būt tālākie soļi un pasākumi. Nu, nav nekāda šauba, ka mūsu vēlamā, vēlamais ceļš būtu globāla risinājuma rašana. Otrs punkts, par ko gribu runāt, ir ir tas, ka mēs šobrīd gatavojam tiesību aktu pārskatu par CO2 no automašīnām un um, karavana automašīnām, kravas busiņiem, mikroautobusiņiem. Un pilnīgi noteikti konstatējam, ka tieši no šāda veida transporta līdzakļiem ir ļoti liela CO2 emisija daļa. Jūs zināt, ka pastāv jau regula, kas attiec uz jauniem transporta līdzakļiem, automašīnām un mikroautobusiem, un gribētu teikt, ka tiesība akti pilnīgi noteikti rāda arī vēlamos rezultātus. CO2 emisijas no pasažu automašīnām samazinās, un samazinās daudz lielākā ātrumā. Eh, kopš tika ieviests obligātais CO2 izpildes standarts. Emisijas jaunām automašīnām ir samazināts par vairāk kā 20 gramiem eh, CO2 uz kilometru, salīdzinājumā ar 10 eh, gramu samazinājumu laikā no 2000 līdz 2006 gadam, un šī pozitīvā tendence eh, turpinās arī šobrīd. Tāpēc varētu teikt, ka autobūvs industrija pilnīgi noteikti ir uz pareizā ceļa un CO2 samazinājuma mērķi, kas paredzēta 2015. gadam pasažieru mašīnām 130 grami, Un e, līdz 2020. gadam 100, vēl 125 grami ir pavisam realistiski un par to ļoti priecājos. E, uzklausījām arī rūpniecības pārstāvjus un dzirdējām, ka lielākā daļa Eiropas autobusu uzņēmumu varēs sasniegt 2015. gada mērķus jau līdz 2012. gadam, kā rezultātā varētu teikt, ka mēs esam pat jau priekšlaicīgi e, izpildījuši šos mērķus. Tas nozīmē savukārt, ka varēsim ar tālāku e, grūdienu mērķus sasniegt, izmantojot notorismu. Komisija tāpat arī veikusi pārskatīšanu par uh, transportu modalitāti un, protams, ka automašīnas ir tās, automašīna joma ir tā, kur ir uh, vairāk progresa. Nu, pat nācām klajā arī ar pētījumu, kas tiks iekļauts daļā no ietekmes novērtējuma. Un līdz nākamā gada beigām rezultāti būs pieejami. Trešais punkts - gatavojam stratēģiju CO2 emisiju samazināšanai no smagajiem transporta līdzekļiem. Tiek lēsts ka šīs automašīnas rada apmēram 26% no CO2 emisijām ceļu transportā Eiropas Savienībā. Tātad diezgan lielu daļu no emisijām kopumā, un tas kopumā atbilst aptuveni tām emisijām, ko rada ūdens un gaisa transports kopumā, 5% e, no Eiropas kopējām CO2 emisijām. Tātad tas tiešām ir būtisks apjoms. Pieprasījums kravu transportam pieaug, un e, ceļu pārvadājumi ir e, aizņem, veido lielāko daļu no kravu pārvadājumiem kopumā, samazinot smago transporta līdzekļu emisiju, līdz ar, emisijas, līdz ar to ir ļoti svarīgs elements kopējā rīcībā emisiju samazināšana Eiropas Savienībā, un tas pilnīgi noteikti varēs dot ieguldījumu zemā oglekļa ekonomikas veidošanā. Ja nerīkosimies aktīvi, tad CO2 emisijas pilnīgi noteikti turpinās pieaugt pat ar uzlabotāju ar uzlaboto degvielu efektivitāti smagiem transporta līdzekļiem, un tāpēc komisija ir pateikusi, ka tā gatavos daudz specifiskāku stratēģiju, kas ļautu samazināt emisijas gan no smagajām automašīnām, gan autobusiem. Darbs turpinās, un es esmu paredzējis visaptverozošu stratēģiju likt jums priekšā 2013. gadā. Nu, protams, ka mēs jau šobrīd sākam konsultāciju procesu ar visiem, visām interesētajām pusēm. Protams, ka mēs tāpat laikā īstenojam arī pašreizējos spēkā sošos tiesību aktus, un viens no šiem tiesību aktiem ir bijis arī starptautisko, eh, starptautiskas uzmanības centrā. Priekšādātā kungs, es ceru, ka jūs eh, ļausiet man par to parunāt, un es runāju par aviācijas iekļaušanu emisiju tirdzniecības schēmā. Kamēr šis tiesību akts tika apspriests un par to tika panākt vienošanās, lielā mērā par to tam piekrita lielais vairākums padomē un arī parlamentā. Trešās valsts savukārt, eh, kur priekšgalā bija ASV, turpināja izdarīt spiedienu uz ES, vēršoties pret šo tiesību aktu. Un tomēr, ja, skat, ja runājam par šī tiesību aktu īstenošanu, es domāju, tas varētu jums būt svarīgi. Visi komerc pārvadātāji, kuriem ir būtiska darbība uz vai no Eiropas, tiek, eh, tie ir nodrošinājuši atbilstību tiesību aktiem. Visi noteiktie termiņi ir ievēroti un ik viens to ir arī izdarījis. Nu, reizēm jau gadās tā, ka tiek noteikts tādas ļoti uh, striktas deklarācijas plašsaņas līdzakļos, un tad parasti, lūk, zinām, ka kaut kur kādas droši vien tiesību aktus neievēro, bet tas tā nav šajā gadījumā. Jūs varbūt esat arī pamanījuši, ka Eiropas kopiena tiesa savukārt arī ir ties uh, li lietā ar uh, US Airlines uh, noraidīja visas ASV valdības prasības Tā teica, lūk, Eiropas kopiena tiesa pateica, lūk, tas nenozīmē, ka te esam pretrunā IKO eh, noteikumiem savukārt IKO, ja bija starptautiskā civilās aviācijas organizācija, teica, ka jā, eh, ir, ir, ir tikai normāli, ka tiek veidot emisiju tirniecības schēma, un tas, protams, eh, var sākties ar reģionālam emisiju tirniecības schēmām. Viņa viedoklis bija pilnīgi skaidrs. Viņa pateica, lūk, tas nav arī pretrunā Čikāgas konvencijai, nav arī taisnība, ka tā ir pretrunā UNFSCCC. Un turklāt tā nav, nav taisnība, ka tiek šādā veidā apdraudētas aviosabiedrību tiesības. Nu, tātad es domāju, ka šis kopējais Eiropas kopienties lēmums patiešām e, ir ļoti pozitīvs. Nu, tā kā šie juridiskie, e, juridiskie cēloņi, e, nu, tātad tiek pamazām noraidīta, tad, šajā, tad eh, spiediens pamazām mazinās. Un Eiropas Savienībai ir pilnīgi noteikti strikti jāievēro šī nostāja, jāveidojot nediskriminējuši tiesību aktus, sakot, ka lūk, mums nav pilnīgi nekāda vēlme šos tiesību aktus šobrīd grozīt. Ir informēta gan eh, padoma, gan, gan jūs par to, kāda ir pašreizējā situācija, un ministru padomēs pilnīgi noteikti tiek atbalstīta arī šāda eiropeiska pieeja, un pagājušajā nedēļa IKO sanāksmē tika paust arī, paust arī tāds vienprātīgs atbalsts Eiropai un šiem pieņemtajiem tiesību aktiem. Tāpēc es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi atzīmēt, ka, un tas varbūt nenāk kā pārsteigums, mēs esam daudz gadu strādājuši pie globāliem tiesību aktiem, vēlamies panākt globālu vienošanos šajā jomā, un lūk, nu esam aizsākuši to ar šādu reģionālu emisiju tirniecības schēmu, un eh, citi, protams, to var darīt citādāk. Un tāpēc mums nevajadzētu būt pārstā, pārsteigtiem, ka ir arī vēlmes apkarot šādus mūsu centienus. Ir pāris lietas, ko vēlētos precizēt, nu, par ko vēlētos jums pastāstīt, jo droši vien, ka saņemšu arī daudz jautājumus par tiem nenoliedzam. Pirmām kārtām, cik proporcionāli ir tas, ko darām, kad lasām presi, tad neret rodas eh, apjukums. Uh, parādās kaut kādi skaitļi, kur, lūk, piemēram, Amerikas presa saka, lūk, tas maksās apmēram 50 kaut cik dolāru vairāk par vienu uh, biļeti. Bet realitāte ir tāda, ja mēs skatāmies, piemēram, uz lidojumu no Londonas uz Ņujorku, tad tādā gadījumā izmaksas vienam pasažierim būs apmēram 1,5 eiro. Ja mēs runājam par lidojumu no Frankfurtas uz Pekinu, uh, tad tādā gadījumā šī papildus izmaksas ir apmēram 2 eiro vienam pasažierim. Nu, jūs varbūt teiksiet, tas vienkārši smieklīgi, cik neliela ir šī summa, ka vajadzētu varbūt uzlabot šo uh, proporciju. Kāpēc tik mazas izmaksas ir pasažieriem? Tas tāpēc, ka tiesība aktā, kas tiks, tik, tiesība aktā, kas ticis apstiprināts, un to apstiprināja arī Eiropas parlaments, 35% no līdzekļiem tiek pirmajiem gadiem tiek eh, doti par brīvu 85%, pirmajā gadā 82%, otrajā gadā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt atbilstīgo samērīgumu un arī faktus pareizi konstatēt. Es esmu dzirdējis šo argumentu, ka lūk, tā būs milzīga problēma, jo avio sabiedrībām nāksies uh, lidot caur apvienotajiem Arābu Emirātiem vai vēl diez viņi zina caur kurieni. Ja bet es tam nevaru piekrist. Nē, es ne, nepazīstu nevienu cilvēku, kurš var atļauties avio biļeti no Pekinas uz Frankfurti, bet tā vietā, lai ne, ietaupītu divus e, eiro, dotos tā vietā reisu caur kaut kādām citām uh, lidostām. Tam es vienkārši neticu. Un, tāpēc, un iemesls, kāpēc mēs to visu darām, tas, protams, ir šāds. Ja mēs to attiecināsim tikai un vienīgi uz mūsu uh, Uh, lid telpu, gaisa telpu, tad tā gadījumā ļoti daudz avio sabiedrības nevarēs vienkārši pakļauties starptautiskajiem tiesību aktiem, jo, protams, ka uh, daudzi uh, tās, tā, tālie reisi lido pāri gaisa telpai tik un tā. Un tad tas tiešām būtu ļoti dīvaini. Es toreiz nebiju komisāri, bet, protams, ir iemesls, kāpēc komisija, parlaments un padomu vienojās par tiesību aktu tieši tā pašreizējā formā. Un visbeidzot, Jums arī jāzina, ka mums ir ļoti labs dialogs ar daudzām valstīm, e, kuras runā par līdzīgiem ekvivalentiem pasākumiem. Mēs, protams, e, savā tiesību aktā esam iestrādājuši noteikumu, ka ja kā konkrētai valstī ir līdzīgi pasākumi un notiek dialogs ar trešām valstīm, tad. E, tādā gadījumā šī valsts, protams, tiek pieņemta, avio sabiedrības var attiecīgi nolēsties arī Eiropā mm, un eh, bez papildu pasākumiem. Nu, te es runāju, protams, par preses reakciju, un Ķīnā arī šobrīd e, notiek diskusijas par to, vai vajadzētu izveidot kaut kādus sektorālus mērķus aviācijai. Sakot, ka lūk, viena lieta, ar ko jūs redzat presē, bet pavisam re, cita lieta ar realitāti. Visbeidzot, gribu teikt, ka Eiropas Savienība ne tik vien vēlas, bet arī apņēmusies ar saviem tiesību aktiem strādāt pie pavisam jēgpilniem pasaules mērķiem emisiju samazināšanā avio industrijā. Un, eh, nu, ārkārtīgi bedīgi, ka IKO savukārt Mm, nevēlas noteikt šāda veida mērķus. Būtu ļoti interesanti, ja šī organizācija arī sāktu pie kopēja globāla regulējuma šajā jomā, kas nākt visiem mums tikai par labumu. Visbeidzot, priekšādātāji pavisam īsi gribētu runāt arī par transporta infrastruktūrām. Uh, par eh, viediem sav, savstarpēji savienotiem transporta tīkliem, kas pilnīgi noteikti ir priekšnoteikums Eiropas vienotajam tirgum un, protams, arī 2020. gada mērķu sasniegšanai. Transporta tīkliem ir ārkārtīgi svarīga loma spēlējama oglekļa samazināšanā Eiropas ekonomikā ilgtermiņā kopumā, gaidot 2050. gadu, un tieši tāpat, kā mēs to visi zinām, tam ir liela loma spēlējama arī izaugsmas nodrošināšanā Eiropā. Un mēs, protams, visi vēlamies šos jautājumus eh, savienot un saskaņot. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienības budžets dod savu ieguldījumu samazināšanā transporta sektora. Un tas pilnīgi noteikti ir svarīgs atslēga elements komisijas priekšlikumos, nā, gaidot nākamo daudzgadu finanšu schēmu, kura vismaz 20% no kopējā budžeta tiks, kas veltīti klimata pārmaiņu apkarošanai, e, ir jāsaskaņo ar tiem mērķiem, kas tie noteikti 2020. gada stratēģijai un it īpaši mērķiem gatavojoties pārējai uz zemu oglekļu izmešu ekonomiku ierosinātā transporta infrastruktūru regula un tiesība akti uzlabos kopējo transportu jomu, tādējādi nodrošinot um, pāreju no ceļu transportu uz dzelzceļu transportu un citiem transporta veidiem. Es domāju, ka jūs jau redzat, ka infrastruktūra pakotne ietver šādus priekšlikumus un ir paredzēta šāda uzsvara maiņa. Mums vajadzētu atbalstīt ne tikai jaunu autoceļu izbūvu, bet vajadzētu nodrošināt uh, šo starpsevi vienojumus pār dalību valstu robežām, izmantojot struktūra fondus un jaunos infrastruktūras līdzekļus tāpat. Nepieciešams modernizēt ekonomiku, ir jāgūst e, izaugsmi, jārada jaunas darba vietas un tādā veidā, protams, gūsim lielāku pievienoto vērtību struktūra fondu izmantošanā. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, ko mēs komisijā cenšamies izdarīt? cenšamies iet pāri šīm parastajām kompetenci sadalījuma robežām. Nav tā, ka plānošana ir viena vieta, transports ir kaut kas cits, klimata pārmaiņa apkurošana kaut kas cits un enerģija vēl kaut kāds piektais pīlārs. Nē. Galvenais ir, kā to visu saskaņot un kā panākt lielākas sinerģijas, kā no šiem ierobežotiem resursiem panākt lielāku rezultātu. Tas ir tas, uz ko koncentrējamies arī daudzgad finanšu schēmā. Nu, un, protams, gribētu cerēt, ka parlaments mūs atbalstīs šajās ambīcijās. Paldies, priekšādātāji! Thank you very much, Commissioner. Paldies, komisārs kundzei. Tagad pārējiem eh, pie jautājumiem no koordinātora puses. Kā es eh, jau sacīju, mums vēl 30-40 minūtes, jo komisārai vēl ir jāapmeklē arī Rūpniecības komiteja. Un eh, deputāti, ja jūs nepiekrītat citu deputātu sacītājiem, lūdzu nesāciet eh, privātus individuālus strīdus, lūdzu pagaidiet, kamēr ir jūsu kārtība uzdot jautājumu. Saša Groškungu. Jā, paldies. Eh, priekšsarētāji, paldies komisārs kundzei. Jūs esat šobrīd tādā komitejā, kas ļoti labi apzinās to, cik svarīga loma tautsēmniecībā ir transporta nozarei. Uh, un ko daudzi mēdz aizmirst, un eh, ka tas eh, sektors, kas rada liels izaicinājums videi, un tie pasākumi, kurus mēs esam apstiprinājuši, un arī Baltās grāmatas apstiprināšana, eh, tur mēs mēģinām panākt līdzsvaru starp transportu pasākumiem saistībā ar vidi Šī savstarpējā papildināmība ir jātīsta, bet ir nepieciešama pamat noteikumi. Es varbūt par visiem tematiem nerunāšu, bet eh, likumdošana un eh, orientācija, ja par to tiek nolēmts, tā ir arī jāīsteno. Un skatoties uz eh, balto grāmatu un īstenojot pasākumus līdz 2020. un 30. gadam, Šeit ir arī daži, kas eh, vēl atcerās 2000. gada balto grāmatu. Tad mums visiem jāuzdod eh, kopā, kādēļ mēs neesam sasnieguši nospraustos mērķus. Un eh, mums ir nepieciešama līdzekļi, lai mēs varētu īstenot šo politiku, tā skaitā finanšu līdzekļi. Un tā skaitā arī nodokļi, Jūs bieži vien saistīts ir ar subsidaritātes jautājumu, bet arī atbalsts pētniecībā un izstrādē. Un tad saskaļot šo saikni ar vidi un eh, arī transportu jomu un eh, skaroties, eh, ko tad komisija izceļ kā uzsvaru pētniecību, nu tad tur īsti neiet lietas kopā. Uh, Um, un tieši par šo saskaņotību es arī vēlētos runāt. Mums ir jāpastiprina šī saskaņotība. Pirmkārt, jau Eiropas līmenī. Piemērs. Vides jomā varētu ļoti labi veikt uh, investīcijas balstoties uh, pēc pie, piesāņotāja principu, ka viņam ir jāmaksā. Un uh, to mēs varētu arī īstenot. Tie līdzekļi, kas tiek uh, saņemti, no šādiem eh, maksājumiem, tad varētu tos ieguldīt tieši vides eh, problēmu risināšanā un transporta tīrāk tehnoloģiju ieviešanā. Tad vienotā Eiropas gaisa telpa. Mēs zinām, ka pašreizējo pasākumu īstenošana, eh, tai būtu 2012. gadā jau jābūt īstenojumam, kas varētu nest aptuveni 20% ietaupījums, un es manuprāt, tas, manuprāt, varētu eh, tiešām arī eh, sniegt diezgan ātrus rezultātus. Tas ir to vērts, ir jāizdara spiediens, lai šos pasākums īstenotu un varētu pietiekam ātri jau eh, sasniegt atsevišķu rezultātus. Saskaņotība jābūt arī komisijas iekšienē. Es varbūt pārāk detalizēti tur neizvērsīšu savus komentārus, bet ir svarīgi, lai nu, <clears throat> mēs noskaidrot arī no komisijas vai jūs vienoti aizstāvat šo politiku, tad e-mobilitāte, piemēram, ka tā būs nākotnes galvenais risinājums. Um, jā, piemēram, par rūpniecību atbildīgais komisārs savukārt uzskata, ka tas nav galvenais risinājums un jārisina tas savādāk būtu. Un uh, Tagad tiek pieminēts, ka komisija vienoti to aizstāv un arī parlaments, un mēs starptautiskā vidē tieši šādu viedokli arī aizstāvam. Bet šī saskaņotība tad arī jāparāda, jo esmu nobežījies par šo pēdējo pieminēto tematu. Kā tad, kad mēs pieņemam lēmumus, Mēs nogaidām līdz pat pēdējam eh, brīdim, un tad, kad rodas problēmas, un tad pēkšņi pēdējā brīdī mainām savu viedokli, pārceļam šo lēmumu pieņemšanu. Un to mēs esam jau pieredzējuši vairākos jautājumos, kur mēs brīdinājām īstenošana paredzēta līdz konkrētam datumam, dālību valstis nevēlas un nevarēs to izdarīt. Un tad no vienpusēji komisija pēkšņi eh, nosaka pārejas periodu, eh, apējot parlamentu, kaut arī mums bija līdz lemšanas tiesības. To mēs vēlētos šajā gadījumā par konfliktu, piemēram, par eh, AS, ar ASV un citām valstīm. Nu, mums jāizvairās no šādas situācijas, jo šeit mēs runājam tikai vienīgi par vidi, mēs arī šeit runājam par komisijas uzticamību, par parlamentu uzticamību. Un, eh, ja mēs šādās delegātās eh, jomās pieļaujam, ka tas atkārtojas, tad mums jebkāda diskusija divpusēji starp Eiropu un trešām valstīm ir vienkārši jāaizmirst. Uh, jo tad izskatās, ka mēs šodien kaut ko nolēmēm, un ja jūs to uh, nevēlaties, tad mēs mainīsim savu viedokli. Un tas, manuprāt, būtu ļoti slikts signāls. Tieši tādēļ arī mēs vēlētos jūs aicināt, tad, kad jūs komisiju un padomu turpināt šo ceļu uz priekšu, lai nebūtu pēc tam uh, pozīcijas maiņa par 180 grādiem. Paldies, uh, eh, tālāk Elkadroji kungs sociāldemokrāta vārdā. Jā, paldies priekšsarētāji, paldies komisārs kundzei par uzrunu. Tātad, <clears throat> sākšu ar to, ka turpināšu tur, kur Matija Grošs eh, tikko beidz izteikties. Viena lieta ir pieņemt lēmumu, cita lieta īstenot tos. Mums ir ļoti daudz piemēru transporta jomā attiecībā uz dalību valstīm, eh, kuras teiksim tā, lēni un negribīgi ir īstenošanas lieta. Tā ir skaitā vienotā Eiropas gaisa telpa labs piemērs. Mēs zinām, ka tas varētu būt tiešām uh, ievērojams izaugsms uh, joma, kas varētu tur nest iegūmus uh, transporta nozarei visā Eiropā. Un man tad arī jautājums par praktiskiem priekšlikumiem, kurus mēs varētu sagaidīt tuvāko mēnešu gaida laikā. Uh, Eh, piemēram, par standartizāciju jūrniecības jomā. Pasažieru automobīļi, mikroautobus, smagās automašīnas kravas. Nu, zinām, ka ir atsevišķi uzlabojumi jau panākt, bet eh, varbūt lielākais ieguvums varētu būt ilgtermiņā. Tādā ziņā, ka transporta resursi tiktu savādāk izmantoti, tiktu mainīti transporta veidi attiecībā gan uz pasažieru, gan kravu pārvadājumu, lai tiktu katreiz izmantot visefektīvākais transporta veids konkrētajā situācijā. Tas varbūt varētu nozīmēt arī diezgan sāpīgu struktūrālu pārmaiņu nepieciešamību. Tad e, jautājums tāds, kāda jūsu loma varētu būt e, šādā situācijā, lai panāktu arī zināms iegūmas īstermiņā? Ja mēs zinām, ka Baltā grāmata, kur mēs iepazīstamies šobrīd ļoti rūpīgi, un e, piekrītam ilgtermiņa mērķiem, bet tajos mēs runājam par 2050. gadu. Un es domāju, ka mēs visi vēlētos jau kaut kādu taustāms iegūmus arī ātrāk tomēr redzēt. Tas būtu pirmais jautājums. Otrakārt, vēlējos pievērsties ETS eh, e aviācijā. Jā, pastāv vienošanās jau šobrīd, eh, par to ir nobalsots. No juridiskā viedokļa eh, tur viss ir pareizi, jūs to arī uzsvērāt Jūs sacījāt, ka mums ir jāsagatavojās eh, šādām pārmaiņām. Nu, tas viss ir labi, bet eh, šeit ir runa ne tikai par juridisko aspektu, bet eh, šis jautājums ir politizēts jau. Un, tagad, kad divi mēneši palikuši līdz šim termiņam ASV kongresā, tiek ļoti aktīvi reaģēts un tiek meklēti pretpasākumi, kas ietekmētu Eiropas Savienību. Kā jūs skatāties uz eh, šīm eh, bažām, apdraudējumiem, vai tas ir vienkārši tukša runāšana, eh, jeb tas ir tikai spiediens uz mums, lai var panākt labāku rezultātu, kas būtu viņiem labvēlīgāks? Jeb tiešām sāksies jauns tirzniecības karš, kaut kas tam līdzīgs? kādas iniciatīvas tieši no jūsu puses ir veiktas uh, pārunās ar trešajām valstīm kopumā. Jo viena lieta ir uh, likumdošanas aktu saturs, otrs, ko, kāda ir to ietekme. Un skaidrs, ka ir dažādi ceļi, kā var mēģināt mazināt šo pieaugušo spiedienu un spriedzi. Uh, Un ja problēmas turpināsies, sāsināsies, ko komisija darīs 1. janvārī vai nākamā gada sākumā? Paldies, Maisners kundze, liberāļu pārdā. Paldies priekšsarētāji, paldies komisārs kundzei par jūsu visaptrošo ziņojumu. Jums, protams, ir taisnība. Uh, Mēs nevaram to nošķirti skatīt šeit, eh, būtu vide, tur eh, ražošana, tur vēl kaut kas. Eh, tas jāskat kopā viss. Praksē tas, protams, nav tik vienkārši, bet ja mēs vēlamies sasniegt vides mērķus, tad absolūti visās politikas jomās mums jāskarās, ko mēs katrā jomā varam darīt. Protams, kā Matie Grošs jau sacīja, iekšējiem tirgum transporta nozara ļoti svarīga, un tas jātiecina uz visiem transporta veidiem. Uh, Viens veids ir draudzīgāks vidē, cits mazāk draudzīgs, bet eh, katrā ziņā ir jāmēģina rast uzlabojumi. Ne tikai transporta joma attiecībā uz infrastruktūru vai cita transporta veida izvēle, kas atsevišķos posmos varētu būt vidē draudzīgāk, kas būtu vēlams, bet arī attiecībā uz ražošanu. Jo daudz, kas šobrīd eh, tiek darīts, lai, kas principā videi draudzīgs transporta līdzeklis tiek radīts, bet tā radīšanā tiek izmantoti uh, materiāli, kas nemaz nav tik draudzīgi. Uh, lidmašīnas, piemēram, tiek būvētas vieglākas, lai tās radītu mazākas emisijas, izmantojot arī mazāk degvielu. Daudz kas tiek darīts, tiek mēģināt uh, rast uh, alternatīvas degvielas veidus, alternatīvas piedziņas uh, veidus transporta līdzekļiem. Uh, lab, protams, atšķirās eh, eh, pielietojuma veids un vieta, mums ir jāsasniedz optimums eh, visur, bet ir nepieciešama arī atbilstoša infrastruktūra. Daudz lietas, kas jāņem vērā, piemēram, jūras transporta veikam, tur ir arī emisija neitrāli kuģi, kas jau tiek būvēti šobrīd, bet tiem ir nepieciešama īpaša infrastruktūra. LNG viens no tematiem šeit, bet to ne visur var izmantot. Tad uh, sašķirināto dabas gāzi. Un uh, jūs jau arī norādījāt savos izteikumos, ka ir nepieciešams uh, pieiet daudzpusīgi, vispusīgi skatīties uz vīdes problēmu risinājumiem. Man ir divas lietas, ko es vēlos izcelt. Uh, to es vienmēr saku, inteliģentās transporta sistēmas var ļoti daudz ko mainīt, padarot transporta plūsmas efektīvākas, samazinot izmešu daudzums. Protams, ka priekš tā mums nepieciešami ir atbilstoši līdzekļi, lai to varētu uzstādīt visur, jo tas, protams, ir ar, saistīts ar zināmām izmaksām. Es zinu, ka šoseis Vācijā ir iespējams ar inteliģentām transporta sistēmām apbraukt eh, sastrēgumus un eh, mazāk patērēt eh, degvielu, mazāk izmešu attiecīgi. Bet konkrēti jautājums, ko es gribēju jums uzdot, ir par aviāciju. Pirmkārt, jau ICAO uzdevums būtu nodrošināt to, ka aviācijā izmešu daudzums samazinās, bet tas, ko mēs šobrīd, ko Eiropa vēlas, tas jau tikai pamatoti. Uh, ka šī ETS sistēma būtu attiecināma arī uz aviāciju, bet Vācijā, piemēram, uz kolekcijas līgumā rakstīts, ka Vācijas, um, Vācija to atbalstīs tikai tad, ja tas neietekmē konkurenci, nekropļo konkurenci, bet ko mēs darīsim, ja Ķīna iebilst pret to, piemēram, un ASV jau šobrīd caur transporta komiteju uh, ir apstiprināts viedoklis, ka Amerika nepiedalītos tādā sistēmā. Ko varētu darīt? Paldies, Fosters kundze, ECR grupas vārdā. Paldies, priekšsarētāji. Esiet sveicināti, komisārs kundze, šeit tiešām eh, patīkam dzirdēt par infrastruktūras eh, projektiem, piemēram, Cezāra projekts. Man tiešām eh, prieks bija arī ar jums tikties citās grupās attiecībā uz kosmosa izpētes jautājumiem, transportu Eh, jautājumi tagad tiek apspriest. Nu tad eh, eh, mums nav 20 minūtes, lai katrs mēs varētu izklāstīt savu viedokli, bet par ETS schēmu. Teikšu godīgi. Jūs nebijāt savā amatā tad, kad sistēma tika ieviesta, un manas bažas bija tad, ka es nestrādāju parlamentā, tajā laikā es strādāju nozarē rūpniecības nozarē. Un tad, kad aviācija tika iekļauta šajā izmešu tirdzniecības schēmā, eh, tad bija skaidrs, ka būs ļoti grūti to izcenot, jo tas ir nodoklis. Tā nav vienkārši maksa kaut kā, tas ir nodoklis. Un mēs nevaram uzlikt nodokļus trešo valstu pārvadātājiem un eh, uzņēmējiem. Un tad šobrīd mēs esam eh, nokļuvuši šajā situācijā, un neviens nav pārsteigts, Um, tad, kad es parlamentā sāku strādāt, um, manuprāt, tad bija tieši labi redzami vairāk gadījumi, uh, kad kas parādīja, kā nevajag rīkoties. Tad, kad komisija tomēr izvēlējās nāk klajā ar attiecīgu priekšlikumu, 160 valstis rakstīja komisijai, norādot uz problēmām, Vi, tas tika ignorēts, un viņus ignorēja pilnībā. Līdz ar to, atvainojiet, komisārs Kunze, jūs uh, paskaidrojāt visu šīs briesmīgās lietas, ko amerikāņi uh, darīja un kā viņi neklausās un tam līdzīgi. Es nezinu, kā vides ģenerāldirektorātā kāds var būt pārsteigts par re rezultātu. Jūs izdarat pārāk lielu spiedienu un cenšaties aizstāvēt to, ko nevar aizstāvēt. Un tagad jūs sākat ticēt savai propagandai. Mēs Eiropas Savienībā nevaram diktēt noteikumus pārējai pasaulē, kas viņiem darāms un par ekvivalentiem pasākumiem. Vai jūs būsiet tā, kas uh, izlēmsiet, e, vai Ķīnai ir ekvivalenti pasākumi vai nav? Un, un tā jūs pateiksiet, mums nepatīk šis ekvivalentais pasākums Brazīlijā vai citā valstī. Kāda tad ir mūsu loma? Šeit mēs nerunājam tikai par Ameriku. Uh, ja jūs runājat, piemēram, ar Ķīnas pārstāvjiem un eh, domājat, ka viņi ļoti piekrītoši ir pret to visu, nu tā nav. Neatkarīgi no nu, tā, vai tā ir Krievija, Ķīna, Brazīlija, Indija vai Eiropas Savienības dalību valstis. Viena lieta ir, ko viņi jums saka acīs, bet aizkulisēs tiek runāts pavisam kas cits. Ir, šis ir viss nepopulārākais pasākums un nepraktiskākais pasākums, ko komisija jebkad radījusi. Tur ne, nav nekādas saistības ar vidi, bet gan ar nodokļu slogu alga palielināšanu. Man nav nekas pret atbilstošiem pasākumiem, lai cīnītos ar piesārņojumu, bet šis pasākums tāds nekad nav bijis. Viena lieta ir emisija tirdzniecības eh, schēma ar skaidru mm, struktūru, bet šī nav tāda. Tātad, priekšsēdētājs jau beidz savu izteikšanos eh, pavisam īsi. Uh, Eh, kā apvienotās karalistas pārstāvu, jo es tomēr pārstāvu savus vēlētājus un uzņēmējus eh, apvienotā karalistē savā iecirknī. Kāpēc janvārī, kad tas sāksies un nezin, nezinām, vai kāds vispār maksās vai nē, kāpēc man būtu jāatbalsta schēma Eiropas Savienībā, kas uzliks augstākus nodokļus manā vēlēšana iecirkņā esošajiem uzņēmējiem, kas cenšas starptautiskā vidē konkurēt. Uh, kuriem piegādātāji ir vesela ķēde no uh, avio pārvadājuma joms līdz turismam un citur vēl. Jūs vienkārši mēģināt iestāstīt, ka viss būs labi, viss būs kārtībā, bet tā nebūs. Un komisārs kundze, ko, ko jūs darīsiet, ja tas neīstenosies? Kāds ir jūsu B plāns? Paldies, Krāmerkungs tālāk. Liels paldies par komisārs uzrunu un vēlētos uh, iebilst, bet Fosters kundzei ir, uh, jums ir taisnība, šeit runa ir par nodokļiem. Tas ir absolūti nesociāli, absolūti nepieņemama, jo Eiropas nodokļu maksātais 30 miljārdus eiro iemaksā aviācijas nozare, jo nozara nemaksā PVN par izmantoto degvielu un tam līdzīgi. Viņi varbūt lido vienu, eh, divas reizes šos pārvadājumus, bet eh, labumu no tā gūst menedžeri un citas augsts amatpersonas, kas lido regulāri. Un eh, zinot, ka šis viens eiro simts kilometriem tiks maksāt šis lidmašīna degvielas nodoklis. Tad, ja būs uh, iebildumi, tad varēsiet teikt, jā, ne, negribat par šo maksāt, maksāsiet tad uh, nodokli par izmantoto kerosīnu. Jā, tad uh, Čikāgas konvencijā tas ir skaidrs noteikts, ka uh, Eh, tas eh, kerosīns, kas ir iekšā jau iepildīts lidmašīnā, kas lido uz Eiropu, par to nemaksāsim, bet ja šeit ir jāiepild, tad būs jāmaksā. Un es esmu pārliecināts, ka, ja jūs to panāksiet Eiropas līmenī, tad visas aviolīnijas eh, apklusīs, jo skaidrs, ka tas būs vēl dārgāk nekā ETS sistēma, bet uh, tikai tad, ja Eiropā visi būs vienprātība. 85% tas, vienā, tas ir kā dāvana vienalga, tik liela atlaida. Uh, Tas tas pats, kas enerģētikas jomās radāšiem uzņēmumiem, kas eh, arī saņem kaut kādas privilēģijas, un aviācijas eh, jomas, kā privileģētās eh, lomas, jomas spēkā esamība joprojām paliek, un tas ir jāizbeidz. Nevar taču strādāt transporta politikā un vidas politikā kā divās nošķirtās jomās un izlikties, ka tās nav saistītas galvenais stratēģijas punkts šeit, protams, ir nauda. 60% tiek investēti eh, autoceļos, 20% eh, eh, dzelzceļā. Jums taču kaut kas jāsaka un jādara, lai tas mainītos, lai sadalījums būtu otrāds. Lielie projekti komisija finansē augst, ātri ceļu, šos uh, atragaitas ceļus uh, no Štutgārds uz Ulmi, kur nav kraus pārvadājiem piemērot. No Berlīnas uz Breslavu ir 50 km, kur nav elektrificēti, un tāpēc kurā ātrums atbilst tādam pašam, kāds bija 1838. gadā. Tā kā pēc 40-50 gadiem milzīgie projekti nebūs īsti vēl pat paiet, pabeigti, bet uh, citi būtu daudz svarīgāki. Un vēl viena lieta. Trokšņa līmeņa samazināšanā mēs varam ļoti daudz uh, izdarīt, ja mēs uh, varētu veikt investīcijas šajos materiālos, kas tiek izmantoti. Tas nav atļauts, ja mēs ar pieciem miljārdiem desmit 10 Um, miljārdu vietā mēs varētu pusi izmantot, lai uh, ritošo sastāvam uh, mazinātu trokšņa līmeni, kas daudz vairāk dot nekā lielajos projektos ieguldot. Donavā, Elbā mēs uh, milzīgas naudas ieguldam uh, tur, kur pāris kuģi tikai peld. Vācijā 50 gados 40 miljārdus esam ieguldījuši dzelzceļā, bet pēc 15 gadiem konstatējam, ka pasažieru skaits ir samazinājies par 20%, bet reģionālā uh, griezumā pieaugums ir par 30%, bet tur netika nauda ieguldīta. Un Eiropā mēs nevaram atkārtot šīs kļūdas, investējot nepareizās vietās. Mums ir jāiegulda eh, vidas aizsardzībā, klimata pārmaiņām. Pēdējais. Jūs runājāt par to, ka auto nozare ātrāk reaģējusi. Vai tā nav izgāšanās Eiropas parlamentā? Mēs jau toreiz teicām, jūs sūdzaties, jūs nevarat īstenot, un ko tagad jūs pēkšņi daudz ātrāk uh, Eh, jūs sasniegsiet mēs jau 2012. gadā to, kas bija līdz 15 gadam jā, jāizdara. Tā kā mm, tas nozīmē tikai to, ka mēs nevaram klausīties visā, ko nozare uh, saka un par ko viņi sūdzās. Un pēdējais, jūs sacījāt, ka uh, emisijas automašīnām ir samazināšanās. Uh, jā, bet vidēji globāli tas ir uh, pretēji, jo palielinās automašīnu skaits kopumā. Mums ir nepieciešama cita politika, vai jūs to varat apstiprināt vai nē? Paldies! Tie bija visi grupu pārstāvi. Tagad došu vārdu deputātiem un aicināšu deputāts eh, pēc iespējas īsāk izteikties. Deveraks kundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādētāji, komisārs kundze. Pāris vārdus par to kopēju, par direktīvu, ko parlaments pieņēma 2008. gada jūnijā. Un par šiem 90% tas bija jauns solis vidas politikas jomā, at, atbilstot mūsu pilsoņu cerībām. Pēc pāris, pāris nedēļas pēc tam, kad šis tiesība mērs sākās stājās spēkā, saņēmām uh, protestus. Ikau deklarāciju, pagājušā gada novembrī pieņēma deklarāciju, un tur ļoti labi redzam, ka netiek saprasti šie pasākumi, kas paredzēta direktīvā komisārs Kunze. Jūs jau zinājāt, ka no vienas puses runājam par kaut kādiem obligātiem standartiem, kas eh, tad tiek attiecināti uz simtiem valstu. Un 25. b apakšpunktā e, tiek lūk runāts par to, ka trešās valsts, kam ir ekvivalenti pasākumi, varētu saņemt atlaides. E, Nu, šeit sastopamies arī ar opozīciju, kas ir bezprecedenta opozīcija. Eh, un tāpēc eh, na, vajadzīgs ir paskaidrojums no komisijas puses, tālāk skaidrojumi. Bet jāsaka, nekas tāds nav noticis, un tāpēc gribu aicināt Eiropas komisiju spēcināt dialogu ar trešām valstīm, tā lai mēs varētu rast strauju risinājumu sarunu rezultātā, lai izvairītos no visiem iespējamiem riskiem, ka varētu notikt kaut kāda veida atkal tiesas prāvas attiecībā pret mūsu um, avio sabiedrībām un tam līdzīgi. Jūs jau arī to teicāt. Mums ir galvā jādomā arī par konkurenci, jums ir jāaizstāv tie lēmumi, ko esam pieņēmuši Tiešām ceru, ka pēc pāris nedēļām varēsim e, apsveikt to, ka sāksies, stāsies spēkā šī ETS direktīva un Eiropas Savienība varēs runāt ar vienotu balsu, apliecinot savu spēcīgo nostāju arī partneru priekšā. Paldies! Thank you, Mrs. Divā. Mr. Brad. Paldies, Bradbona kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es nezinu, kādā alternatīvā realitātē, komisārs kundze, jūs dzīvojat. Vai jūs esat pārdzirdējusi, ka ir ļoti nopietna globāla krīze, ekonomiskā krīze? Un tā visskarbāk skar tieši Eiropas Savienība. Un tad nu šodien mēs klausamies, ka jūs vēlties arvien vairāk regulu, arvien vairāk lielākas izmaksas uzlikt uzņēmējiem, radīt arvien grūtāks uh, apstākļus nodarbinātībai, bet uh, netiek ņemts, uh, nav īsti daudz jēgas jūsu teiktajā. Pāris jautājums vēlos apskatīt. Fosters kundze jau runāja par ETS sistēmu un aviāciju, un es viņai pilnībā piekrītu. Uh, bet jūs minējāt vēl divas jomas, it īpaši par uh, emisijām jūrniecībā un emisiju palielinājumu tur. Es domāju, jūs šeit uh, to aprakstījāt globālā līmenī. Ja tas tiešām ir palielinājies globālā līmenī un ir politiskā vēlme to eh, samazināt, tad arī risinājums ir jāmeklē globālā līmenī. Ja mēs, kā Eiropas Savienība, sākam pašu savu galvu uh, Eh, iet paši savu ceļu šādos jautājumos, tad re, kā rezultāts būs tikai tas, ka arvien vairāk uzņēmumu, jūrniecības uzņēmumu, loģistikas uzņēmumu ies prom no Eiropas Savienības uz eh, citām valstīm, kur viņiem nebūs jāskarās ar šādu regulējumu slogu. Man nav nekādu iebildumu, ja jūs meklējat vienošanos globālā līmenī. Tas jau ir viens jautājums, bet konkurētspēju mazināt Eiropai Tas ir gluži vienkārši neprāts. Un vēl priekšsētā es vēlējos runāt par ceļu transportu. Es pārstāvu vēlšanu apgabalu, kurš atrodas apvienotās karalistas transporta tīkla pašā centrā. Tur ir aptuveni 900 mazu un vidēju uh, ceļu transportu uzņēmumu, un pirms pāris gadiem es uh, veicu pētījumu ar šiem uzņēmumiem, un tur tika secināts, ka vienīgais, ko viņi nevēlējās ne no savas valdības, ne arī no Eiropas Savienības, ir vēl vairāk regulējuma. Šie uzņēmumi jau tā cīnās par savu izdzīvošanu, un tas, ko jūs teicāt šorīt, komisārs kundze, tas nozīmēs viņu galvu. Līdz ar to manis pārstāvētie cilvēki zaudēs darbu, un tas vienkārši nav pieņemami. Paldies, Duan kundze, trīs minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es, uh, uh paldies, priekšsēdētāji, paldies arī komisārs kundzei. Un vēl, vēlos uh, runāt par savu uh, skatījumu par IKO un jautājumu ar amerikāņiem. Es tad pārstāju Beļģiju un runāju ar viņiem par šo jautājumu. Un šīs likuma mērķis bija izsniegt certifikātu vecām lidmašīnām, lai tās varētu turpināt lidot. Un tagad mēs esam ļoti citā situācijā. Tiesa ir lēmusi par labu mums. Nav līdz ar to nepieciešamība atkāpties no mūsu pozīcijām. Mums ir taisnība, un eh, mēs nedrīkstam pakļauties spiedienam. Tālāk par automašīnām jūs runājat par eh, likumu aktu apvienošanu, ka tas varētu dot savu priekšrocības, bet mēs nedrīkstam baidīties no šīs industrijas. Varbūt mēs varam darīt vēl vairāk vai varbūt mums vajag mazāk jaudīgus automobīļus, automobīļus, kas nebrauc tik ātri. Bet varbūt eh, varam izmantot šādus automobīļus, kas nav tik jaudīgi, un līdz ar to tiek samazināt arī draudi un tiek tērēt mazāk degviela. Kokungs, jā, paldies komisārs kundzei par eh, to, ka jūs tiek angažēti arī aizstāvot savas pozīcijas, bet, bet eh, tas man liek uzdot jums jautājumu. Vai eh, jūs esat saskaņojis savu nostāju ar saviem kolēģiem komisijā, ņemot vērā ne tikai ekonomisko, bet arī politisko krīzi Eiropas Savienībā? Varbūt jūs šobrīd skatāties uz lietām atšķirīgi nekā pirms pāris gadiem. Uh, tikko saņēmu informāciju, ka eh, komisijas ziņo par bažām par recesijas atkārtošanos šo otro krīzes vilni. Vai tiešām jūsuprāt šobrīd ir vērts runāt par 2013. Eh, gadā ieviešamiem jauniem, eh, jaunam normām attiecībā uz izmešu līmeņiem? Komisāra kundze, es vēlēšu arī kaut ko teikt, bet es uh, labāk atvēlēšu jums vairāk laika atbildēt uz deputātu jautājumiem. Tad komisārs Kundze lūdzu. Paldies. Paldies ar dažādiem komentāriem. Pirms pievērsīšos aviācijai, eh, vispirms vēl par dažām citām lietām. Pirmkārt, tika runāts par jūrniecību un standartizāciju jūrniecības jomā, un es vēlos teikt, ka šī ziņā mums ir bijusi veiksmīga pieredze starptautiskā UNESCO organizācijā, sagatavojot efektivitātes indeksu jaunajiem kuģiem, tātad tie, kas vēl tiek būvēti. Tas ir solis uz priekšu, to mēs panācām ar eh, Eiropas Savienības dalību valstu iniciatīvu. Tas ir viens piemērs tam, kā mēs cenšamies panākt starptautisku progresu visos iespējamos līmeņos. Groškungs minēja īstenošanas jautājumu. Vēlos teikt, tad, kad komisija pilnā sastāvā satikās ar dažādiem komiteju priekšētējiem, arī Simpson kungs toreiz ļoti skaidri par šo jautājumu runājumu, uzstājot uz īstenošanu, īstenošanu, īstenošanu. Tas visiem mums komisijām dalību valstīm ir jāuzlabo savus veikums īstenojot tiesību aktus. Beidzot, jūs arī minējat par izpēti un izstrādi. Es uzskatu, ka arī šajos laikos, kad ir ļoti maz naudas līdzekļu, daudzgadu finanšu perspektīvā, ko komisija nāca klajā, ir saskaņā ar mūsu priešlikumu vairāk līdzekļu piešķirt izpētēji un izstrādēji. No 50 miljardiem tas ir palielināts līdz 80 miljardiem. Un arī transporta nozarē ir daudz ko var darīt, ne tikai par labāku degvielas izmantošanu, bet arī domājot par loģistiku. Vakar es runāju vienu no vadošajiem transporta uzņēmumiem Eiropā, un viņiem ir ļoti daudz ideju par to, kā mēs varam izmantot eh, ICT daudz saprātīgāk, kā var sadarbspēju izmantot prātīgāk. Ir tāda, tāda un tāda problēma, kad ir jāšķērso robeža. Ir ārkārtīgi daudz lietas, ko mēs varam izdarīt saprātīgāk izmantojot ICT sistēmas. Un tas ir viens mūsu veikums, tāda lielāks eh, budžets un arī inteliģenta satiksmes pārvaldība, nevis vienkārši ieguldējam, būvējot vairāk joslu un eh, lielceļu, un tad pēc gada šīs jaunās joslas jau ir uh, sastrēgušas. Mums ir jāizkliedē satiksme, lai mēs mūsu pieejamo infrastruktūru jau daudz elastīgāk izmantot. Ir ļoti daudz lietu, ko mēs varam šī jomā darīt. Es nu, esmu pilnībā vienprātis ar jums. Arī atvērtās debesu programma ir līdzīga. Tas pats attiecas uz jūrniecību, tas, cik ilgi kuģi uzturās ostā, daudz ko šeit var uzlabot, līdz ar to samazinot emisijas un iztērēto līdzekļu apjomu. Vienkārši uh, ir saprātīgāk plānojot loģistiku un šī jomā ļoti daudz, kas var tikt darīts. Arī vakar komisijā es teicu, ka ir ļoti daudz jautājumu, ko mēs varam izskatīt un risināt. Vēl pāris vārdos par aviāciju. Un jautājums par to, vai es esmu pamanījis, ka notiek krīze. Nu, teikšu pilnīgi atklāti, tāpat kā jūs, Bratmon kungs, Es no jums nedzirdēju nevienu ieteikumu par to, kā mēs varam panākt šo globālo vienošanos, ko jūs vēlaties. Mēs pie tā strādājam jau daudzus gadus. Mēģinam, mēģinam un mēģinam vēl. Un eh, joprojām mēs pie tā strādājam. Arī šomēnes mēs pie šiem jautājumiem strādāsim. Mēs vēlamies, lai būtu globāla aviācijas regulēšana, jūrniecības regulēšana globālā līmenī. Mēs cenšamies to panākt gan starptautiskajā jūrniecības organizācijā, gan IKAU. Un, protams, ir šie jautājumi par krīzi, par izmaksām un tam līdzīgi. Komisijā mēs ļoti daudz strādājam gan risinot krīzes smagos jautājumus, bet arī izstrādājot stratēģiju par to, kā Eiropai izkļūt no krīzes. Nav tā, ka mums ir tikai finanšu krīze. Mūsuprāt, krīze ir struktūrālā līmenī daudz izteiktāka, pārāk dārgas valstu sistēmas, pārāk daudz plaisu mūsu konkurētspējā un tā tālāk un tā joprojām. Es esmu pilnībā pārliecināta, ka viens no saprātīgākajām lietām, ko Eiropa tagad varētu darīt, uh, ir uh, rīkoties daudz efektīvāk, tērējot savus resursus. Katru gadu mēs miljardiem eiro iegāžam tuvo austrumu valstīs, Ziemeļāfrikā, Krievijā un citās pasaules daļās, pērkot arvien dārgāku naftu un arvien dārgāku gāzi. Cik gan prātīgi ir turpināt šādu darbību, sūtīt naudu prom no Eiropas nevis ieguldīt to energoefektīvākos risinājumos Eiropas iekšienē. Es uzskatu, ja mēs eh, attīstīsim savu energo infrastruktūru, šos viedos eh, indikātorus, inteliģentās satiksmes sistēmas, labākus dzelzceļus, energoefektīvas ēkas, uzlabotu ICT, tur ir milzīgs slēptais potenciāls, ar ko mēs varam mazināt savu atkarību attiecībā uz energo nodrošinātību un vienlaikus ieguldēt, ieguldīt līdzekļus savos reģionos, veicināt nodarbinātību šeit, Eiropā, jo atjaunojot ēkas, uzlabojot energotīklus, ne jau ķīnieši šo darbu veiks, tie būs eiropieši, kuri strādās. Un tādēļ mēs to redzam kā vienu izēju no krīzes, es neesmu vienīgā, kas redz, ka Eiropa un pasauli kļūst arvien konkurētspējīgāk šajā ziņā, un tādēļ mums jāskatās uz energoefektiem, ilgspējīgiem risinājumiem, atjaunīgām enerģijām. Tās ir ļoti strauji izaugošas nodarbinātības ziņā jomas Eiropā. Mēs jau redzam, ka ietekme uz nodarbinātību Šīs jomas 8. un 10. gadā bija visnoturīgākās. Citās nozarēs bija arvien lielāks bezdarbs, bet šīs nozarēs nodarbinātība tikai gāja uz augšu. Jā, mēs apzināmies, ka ir krīze un tieši tādēļ mēs esam, ka saprātīgas vidas politikas ir saistīts ar energoefektivitāti, energo nodrošinātību un par to, kā izmantot šīs politikas, lai veicinātu izaugsmu un nodarbinātību. Un vēl Eh, pēdējie vārdi par aviāciju, tika ļoti daudz jautājumu šajā sakarā uzdot. Es saprotu, ka ir cilvēki, kas nebalsoja par šo uh, projektu, un es, kā klimata pārmaiņu komisāri, iegūšo tiesību aktu, kurš saņēma atbalstu no dalībvalstīm, no parlamentu un komisijas. Vai jūs balsojat par šo tiesību aktu vai nē? Es uzskatu, ka visiem Eiropiešiem nebūs iebildumu. Cik saprātīgi būtu, ja Ķīna Financial Times pirmajā lapsē teiktu, ja Eiropa nemainīs savus tiesību aktu, tad mēs uh, atriepsimies, mēs nepasūtīsim, piemēram, Airbus lidmašīnas. Un vai jūs vēlties, tad tik līdz mēs ieraudzam šādu virsrakstu, mēs uzreiz piekāpjamies. Uh, nu tad mums ļoti daudz pārsteigumu sagaidīs nākotnē, jo noteikti arī citās jomās atkārtoties līdzīgi paņēmieni. Varu jūs nomenīt, mēs darām ārkārtīgi daudz, lai runātu ar saviem partneriem. Pagājušajā nedēļā biju Maskavā, mums bija delegācija Ķīnā pirms divām nedēļām, nākamnedēļ došos uz Vašingtonu, arī pie mums brauks pārstāvi no daudzām citām valstīm, arī ārējās rīcības dienests eh, runā par eh, mūsu Nu, viedokli visā pasaulē, bet ir ļoti svarīgi arī, lai ievēlētie pārstāvji Eiropas parlamentā, skatot tiesību aktus ar izteiktu Eiropas interesi, mūs atbalstītu. Deverā kundze jau minēja, ka ir valstis, kas protestē, bet viņas ir atbrīvotas no mūsu regulējuma deminis klauzulas ietvaros daudzām no šīm valstīm nav tik liela pārstāvība un uh, darbība Eiropā, lai uz viņiem tas attiektos. Un uh, šīs tiesība akts netika sagatavots tik viegliprātīgi, kā daži uzskata. Un tas nav nodoklis. Ja tas būtu nodoklis, viss būtu daudz vienkāršāk. Tas nav nodoklis un sākotnējs atzinums no Eiropas kopienties bija ļoti skaidrs, tas nav nodoklis un tas ir daudz mazāks salīdzinājumā, piemēram, lidostu uh, nodokļiem, degvielas nodokļiem un tam līdzīgi. Mūsu nolūks ir radīt pamudinājumu aviācijas industrijā uh, radīt energoefektīvākas līdmašīnas. Tādēļ viņi pirks šīs emisijas, un ja jūs esat ļoti efektīgi, jums ir jaunas lidmašīnas, tad jums būs jāizmanto ļoti maz šis atļauju skaits. Un ir jādomā arī par to, kā tiek darīt īstenot pacelšanās, nolaišanās, cik ilgi tiek darbināti dzinēji lidmašīnām, visi šie jautājumi ir jāskat. Un mēs domājam arī par citām nozarēm, kas ir ciešā konkurencē ar būvniecības sektors un tam līdzīgi. Un kādēļ iekļāvām aviāciju ir tādēļ, kā gan mēs skaidrosim ka viena no globālajām nozarēm, kas pastāv, netiks iesaistīta šīs globālās problēmas risinājumā, ka mēs uzliekam visu izdevumus tikai uh, būvētājiem, ražotājiem, kas ir ļoti intensīvas konkurences apstākļos, bet šeit to var darīt ar pasažieru palīdzību. Mēs strādājam ļoti cieši ar vairākām valstīm, lai meklētu labākos ceļus un risinājumus uh, un par plānu B. Mans ieteikums ir saglabāsim mieru, strādāsim ar saviem partneriem, meklēsim risinājumus. Ne, neticiet tam, ka 1. janvārs ir tāda sadūršana diena un viss beigsies. Uzņēmumi jau tagad zina, kādi būs uh, šie apjomi, kas viņam tiks piešķirti nākamajam gadam. Un daudz tehniski iemeslu dēļ nākamais solis tiks spērts 13. gadā. Nebija, nebaidieties par to, ka pasauli beigsies šī gada beigās, un mēs vēlos atgādināt, ka mēs katrā ziņā uzturam dialogu ar visiem partneriem, un paldies par jūsu komentāriem. Paldies priekšsādētājiem. Paldies komisārs kundzei. Tagad ļaušu jums doties uz citu patīkamu sanāksmi, uz citu komiteju un vēlreiz paldies par to, ka ieradāties un pastāstījāt par šiem jautājumiem. Mēs katrā ziņā ceram ar jums cieši sadarboties nākotnē. Okay, colleagues, can I in bringing the meeting to... Kolēģi, līdz ar to varam slēgt sanāksmi. Nākamā sanāksmi transporta un turismu komiteja būs 21. novembrī pūksteni trijos. Priekšsādājs saka paldies arī tūkiem, paldies visiem kas piedalījās, sēde tiek slēgta.